So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen. Visus kolēģis aicinu ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt sanāksmi. Wir starten jetzt mit der Debatte zum Emission Trading System Stop the Clock 2. Sāksim ar Stop the Clock 2, vai kā to arī sauc parlamentā par bezgalīgo stāstu un eh, sveicu mūsu pastāvīgo referentu, gandrīz jau var tā teikt, jo vispolitiskās grupas viņa nosauc par referentu. Un tas liecina par to, ka viņš bauda plašu uzticību. Vārds Pēteram Līdzem, lūdzu. Paldies priekšsēd, paldies kolēģi. Um, paldies arī par iesniegtiem grozījumiem. Par šo jautājumu esam runājuši jau vairāk kārt. Skaidrs, ka ir politiska problēma. Gribu var pārprotami norādīt, ka tiem, kas kaut kādas šausmu scenārijas e, šeit mums tēlo atspriekšā, lai paraugās uz faktiem. Likumdošanā par emisiju tirdzniecību ir ļoti mērens sloks uh, avio eh, transportam Ryanair eh, rēķina, ka viņam ir 0,03 eiro, tātad 3 eiro centu izmaksas, papildu izmaksas eh, uz pasažieru. Citām mazāk efektīvām aviokompānijām nedaudz lielāks izmaksas šajā saistībā, bet neviens nevar apgalvot, ka tas pat uh, ilg, uh, garam lidojumam būtu vairāk kā 2 eiro. Britu, Vācu un Francijas valdība Viņiem ir nedaudz problēmas ar komisijas priešlikumu, lai izteiktos piesardzīgi. Viņi, viņas prasa no saviem pilsoņiem nodevs, ja tie lido no Frankfurtas, Londonas vai Parīzes, kas ir daudzkārt pārsniedz šos, šīs summas. Un, protams, arī trešās valsts eh, šeit ir labi nopelnuši šī rēķina. Tad situācija ir skurīla. Un mums eh, visā šajā debatē derētu tomēr paturēt prātā, ka mums, kā Eiropas Savienībai, mēs varam arī sabojāt savu reputāciju. Nevar būt tā, ka mēs nacionālus pasākums eh, vienkārši eh, bez iebildumiem pieņemam, ja mēs tomēr esam izveidojuši Eiropas Savienību un cenšamies darīt kaut kādas lietas arī kopā. Ir iesniegt daudz grozījumu, kopumā 90 Eh, tie attiec uz visu debašu spektru, gan Eiropas Savienība, gan arī ārpus tās. Viena ekstremāla, es tā to nosaukt, eh, pozīcija ir Bāsa Eikhauta pozīcija, bet man jāatzīst, ka būtiski eh, būs iesaistīts tās puses, ne tikai nevalstiskās organizācijas arī piekrīt šai pozīcijai. Tai piekrīt arī avio kompānijas, kuras ir sevišķi Uh, lētas, tā dēvētās lētās av, aviokompanijas, low cost airlines, Elfa organizācija, kas pārstāv gandrīz 50% Eiropas iekšējo lidojumu, un viņi piekrīt Basam Eikhautam, ka mums vajadzētu gādāt par to, ka uh, iepriekšējā sistēma atkal stātos spēkā. Tātad visi lidojumi, kas uh, startē un nolaiž lido Eiropā, uz viņiem attiektos ETS, tā kā tas sākumā bija sākumā nolemts. Otrā pusē ir tāda kā Korhola, Grostet, Kramers un citi, kas uzskata, ka stop the clock sistēma būtu jāpagarina vismaz līdz 2016. gadam, līdz nākamai uh, organizācijas IKO sanāksmei un uh, šo pozīciju apstiprināja arī transporta komiteja otrdien. Tātad ar to mums ir jārēķinās tā, uh, es to gribētu nosaukt gandrīz par apļa kvadratūru. Rast kompromisu no šīm, starp šīm divām pozīcijām. Personīgi uzskatu, ka komisija patiesībā, uh, komisija izdevās rast šo kompromisu. Viņa teica, ne, stop the clock nevis uh, pilnā apjomā, bet gaisa telpa. Taču pret to daudz pretojās. Nav nekādas noslēpums, ka uh, Nozara īpaši ebus e, pret to ļoti masīvi vēršās, un es īpaši kreņķējos par to, es jau priekšējiem teicu, ka ebus uh, uh, vadība ir nosūtījis vēstuli Ķīnas valdībai, kur, te, uh, kur ir apmēram tā teikts, ka e, labprāt jums pakalposim, mīļā Ķīnas valdība, neļausim Eiropai jūs skaitināt. Uh, E, tātad, ja mēs gribam e, cīnīties par Eiropas e, interesēm, tad man jāsaka, tādu varam to arī nedarīt. Un īpaši pikanti man šķiet, ka Davids Kamerons runās, sarunās ar Ķīnu ļoti spēcīgi norādījis šo Airbus um, jautājumu, un tad arī vēl par Dalēlām bija. Tātad mums Eiropā daudz principu vairs nebūs palikuši. Uh, ja ķīnieši draud e, zināms pasūtinājums vienkārši e, atcelt, nu tad mēs vienkārši piekāpjamies. Tāda tendence tad ir vērojama. Es domāju, šādam iespējam mums nevajadzētu ļaut rasties. Lūk, mans personiskais viedoklis, taču es lūdzu arī saprast, ka process ir sarežģīts un man kā parlamenta referentam ir jāņem vērā arī pārējo komiteju viedokļi parlamentā, ņemot vērā eh, īso laiku mums nav iespēja doties uz plenāru sēdi, mēs negribam bas eikhaut risinājumu. Mēs gribam vienkārši sākotnēju likumu, at, eh, lai tas status spēl. Mums ir jāpabeidz šis darbs līdz 30. aprīlim, tātad pirms vēlēšanām. Uh, nav iespēja doties, uh, panākt balsojumu plenāru sēdē, tādēļ mums vajadzētu transporta komitejas pozīciju, itrē pat laban tieši ir balsojums, es nezinu vēl kāds uh, rezultāts, tātad transporta un iespējams arī itres komiteja eh, viedokli mums būtu jāņem vērā. Šo pu, pusdienlaiku mums būs ēna referents sanāksme pirms balsojuma un jums izdosies rast kompromisu ar transporta komiteju, uzskat par savu pienākumu kā referents Eh, tiešām to arī darīt. Ja Tran ir gatava uz kompromisiem, tad arī mums jābūt uz to gataviem. Un to tad redzēsim. Vakardien ar ēnu referentiem mm, es tā pārdomāju, pārspriedu tādu iespēju, un vēl vienošanās par to nav, bet tāds būtu mans ierosinājums. Lai cik man tas šķiet krēņķīgi, bet esmu demokrāts un vēlos, lai mēs transporta komitejas eh, viedokli ņemt vērā, arī es tam nevaru gluži piekrist. Tātad pēc iespējas lielā skaita transporta komitejas grūzījumus derētu kompromisu paketē iekļaut. Transporta komiteja eh, ļoti skaidri, vēl eh, skaidrāk nekā komisija norāda uz ICAO, Startautisko civilās aviācijas organizāciju. Tā prasa uh, Eh, stop the clock sistēmas eh, paplašināšanu, un es domāju, tas vismaz ir jāpārdomā. Kompromis, protams, nevar būt tāds, ka līdz 2016. gadam to darīt, kā Tran to prasa. Eh, komisija piedāvāja vienu gadu stop the clock. Tad gadījumā vēl vienu gadu iekšā Eiropas lidojumiem būtu šī emisijas tirdzniecība, bet tad jāuzdo jautājums, kam tas vajadzīgs, kāda jēga no šī gada. Esmu par to, un es eh, lūdzu jūs piekrišanu nākamnedēļ balsojumā tam, ka mēs izmantojam šo gadu, lai eh, mēs eh, radītu lielāku atbalstu mūsu piedāvājumam un komisijas ESPS gaisa telpas piekrišanu tas nebūs tik vienkārši. Mums jādarīs, jādara tas, ko mēs starptautiskā politikā vienmēr daram. Ja gribam uh, panākt atbalstu savai pozīcijai, mums jābūt gataviem arī panākt pretējā pusē pretī. Un viens izšķirošs punkts, un piekri, šeit man ir vienāds domas ar uh, transporta komitejas referentu, ka mums dalībvalsts būs jāpiespiež vest sarunas par ienākumiem, ko tās gūst no emisiju tirdzniecības sistēmas. Vienīgais pamatotais kritikas punkts ir, ka mēs daram kaut ko vidas likumdošanas labad, e, kas likumdošanā nav noteikts. Parlaments vienmēr to ir prasījis, un tas starptautiskās diskusijas atvieglot. Mēs ar rūpniecības valstīm, kā es vēl varam runāt par vien kopīgiem uh, pētniecības projektiem. Ar attīstības valstīm varam runāt par starptautisko klimatu politiku, tās piemērošanu, eh, bet stādīsimies priekšā, ka klimatu konferencēs eh, ceļā uz Parīzi vai pašā Parīzē es komisārs vai komisāre šajā gadījumā tātad teikt, mēs gribam panākt klimatu aizsardzību, bet par naudu nerunāsim. Katrā klimata konferencē runa arī par naudu. Uh, Eh, eh, bet līdz šim dalība valsts nav bijušas to gatavs. Un lūk, šeit, manuprāt, ir atslēga risinājumiem. Po, parlamenta pozīcija vienmēr tāda ir bijusi. Es skaidri teikšu padomēji, ja viņi šajā gadījumā nav gatavi iekustēties, tad lai ne, nevāvuļo pa pragmātismu. Šajā ziņā padomi ir e, dogmātiski. E, tam ir jābeidzas, šai nostājā ir jābeidzas. Es domāju, šādi skaidri vēstījumi mums vajadzētu nākamnedēļ no balsojuma doties uz sarunām ar padomu. Paldies, pats esmu referents, and referents par šo jautājumu. Lielos vilcienos piekrītu Pēteram Līzem, Pēterim Līzem. Mēs ar šo dokumentu strādājam jau ilgu laiku, ja pareizi atceros, kopš 2008. gada. Mēs toreiz Eh, panācām to, ka eh, gaisa satiksme arī tiek iekļaut emisiju tirdzniecības sistēmā, un tad mēs kā parlaments toreiz milzu steigā eh, panācām, ka Pēters Līdz būs referents par stop the clock jautājumu. Man jāsaka, ka padome drīzāk bremzē šajā jautājumā, un tas attiec arī uz šo pašu dokumentu. Tas ir pilnīgi iestidzis Tādēļ man interesētu eh, no komisijas puses, cik lielā mērā eh, visas dalībvalsts ir eh, līdzšinējo likumdošanu transponējuši un vispārējās iesaistītās puses. Varbūt jūs varētu mums par to informēt. Kas tur notiek? Vai visi ir maksājuši, vai visi transponējuši, jeb šie ir dalībvalstis, kuras šo likumdošanu, ko mēs šeit apstiprinājām, es jau redzu, jūs jau apspriežties savā starpā. Tātad varbūt varat mums tās nosaukt, kuras to nav transponējušas respektīvi drīzāk ir ignorējušas. Jo pirms mēs lemjam par nākamo likumdošanu, ir diezgan vienkārši. Pēters Līze teica, ka mums ir eh, laika maz. Ja, eh, ja mēs nepanāksim vienošanos, tad vecā likumdošana pavisam vienkārši stāsies atkal spēkā. Stop the clock 1, stop the clock 2, un viss šis jūceklis tad kaut kad uh, atrisināsies, bet mums tomēr arī jāapzinās, ka mums ir startautiskie pieņā, pienākumi arī attiecībā uz 2015. gadu Parīzes konferenci. Mums ir jānāk ar saturisku e, iniciatīvu, e, lai starptautiskā jomā arī kaut kas iekustētos, bet e, nākt ar šādu nostāju, ka mēs varam arī visu savu likumdošanu atcelt, nu tad mums starptautiskā plānā nav, nav vairs ko uh, multiplātīt, tad varam arī uh, visur piekāpties pāriem un, un miers. Tātad, ko ir dalībvalsts transponējuši, ko nav, lūdzu komisija nosauciet mums tās valsts, kuras nav transponējuši līdz šiem likumdošanu pirms mēs eh, te lielā steigā nākamos pasākums nolēmiem lūdza informēt mūs par to. Tātad laika mums ir maz. Tas arī man jāatcerās. Nākamais uzstāsies Kris Devis. Thank you. I hadn't uh, actually indicated. Paldies! Es patiesībā nebiju norādījis, ka vēlos izteikties. Gribēju noklausīties Džekiju Fosteru un tad Martinu Kalinaru un tad atbildu. Uh, izteikties. Taču es atbalstu Pēterlīs priekšlikums, es eh, saprotu, ka viņš strādājas ļoti nopietni, lai panāktu vienošanos un kompromisus ar parlamentu. Es arī saprotu, ka to panākt nav viegli un ir potenciālas uh, negatīvas seks, tad, ja Eiropas Savienība pie pildīs to, ko Pēters Līs piedāvā. Un Eiropas Savienībai taču ir eh, <clears throat> savu teikšanu, lai nodrošinātu eh, vienošas, tāpat es vienošanos. Atkārtojot ikau vārdus, es domāju, ja Eiropas Savienība rīkosies, tad eh, tās pēdās varētu doties citi. Paldies, Kris, mums Vācijā ir koalīcijas padome, kurā arī tiek apspriest runātāji uzstāšanās secību, varbūt varat eh, eh, rindai sev par to vienoties. Bet nu tagad eh, runās Satu Hasī. Liels paldies! Es ļoti augstu vērtēju referenta Pētera Līzes darbu un viņa lielos centienus panākt kompromisu gan šeit parlamentā, gan arī rast vienošanos ar padomi. Tomēr Diemžēl man jāsaka, ka, manuprāt, viņa vēlme panākt kompromisu ir pārāk visaptveroša. Tā ir laikā, kad esmu strādājusi Eiropas parlamentā, esmu dzirdējusi, ka vairāk kārt cilvēki saka, ka Eiropas Savienība ir e ekonomisks milzis un politisks uh, punduris. Ja mēs uzvedamies šādi, ja mēs izstrādājam tiesību aktus, un tad citas valsts izdara spiedienu uz mums, tad mēs sakam, nu labi, mainīsim mūsu tiesību aktus. Ja rīkojamies šādi, tad eh, mēs tiešām padarām sevi par maznozīmīgākiem pasaules, uz pasaules skatus, nekā mēs būtu varējuši būt. Tāpēc mums nevajadzētu nosūtīt pārējai pasaulē signālu, ka ja citas valstis nepiekrīt vai uzņēmumi citās valstīs nepiekrīt mūsu tiesību aktiem, tad mēs mainām savus tiesību aktus. Šī nav pirmā reize, kad ārvalstu uzņēmumi un pat ārvalstu valdības eh, mums stāst, ka viņi nav <clears throat> priecīgi par mūsu tiesību aktiem vai paredzētiem tiesību aktiem. Gan drīz pirms desmit gadiem pirmais kontakts ārpusē Eiropas Savienības bija ar Austrālijas vēstnieku, kurš nebija m, mm, priecīgs par mūsu rīču ķīmijas vielu uh, tiesību aktus. Viņš gribēja darīt zinām, ka Austrālija ir pret šo tiesību aktu, un arī ASV šai ziņā bija iebildumi. Tātad šis nav vienīgais gadījums, kad citu valstu valdības uh, iebilst vai protestē pret mūsu tiesību aktiem. Tas ir kļuvis par simbolu tam, cik izmaksā emisiju tirgošanās, eh, tirzniecība un uh, Uh, lidojumu. Pēters Līze teica, ka tas patiesībā ir simboliskas dabas jautājums, nevis ekonomisks dabas jautājums. Es Zaļo grupas vārdā esmu piedāvājis vairākus grozījumus, lai stiprinātu komisijas priekšlikumu. Es uzskatu, ka esmu neapmierināta ar komisijas priekšlikumu, jo tiek piedāvāt uh, emisiju tirzniecības uh, sistēmas piemērošana tikai attiecībā uz aviāciju. Mums nevajadzētu to samazināt vēl vairāk. Tā būtībā būtu atteikšanās no mūsu plāna uh, citu valdību spiediena dēļ. Par izējas punktu ņemot komisijas priekšlikumu, es esmu piedāvājusi tomēr paplašināt geogrāfisko teritoriju. Tā, lai ne tikai teritoriālie ūdeņi, bet arī ekskluzīvās ekonomikas zonas 200 jūdžu attālumā no krasta arī tiktu iekļaut šai aptvērumā. Un tad no 2017. gada 50% no emisijām, gan lidojumiem, kas ielido, gan lidojumiem, kas izlido, uh, būs tādas, kuriem attiec aviāciju, aviācijas emisiju izniecības sistēma. Pēters Līze minēja Eiropas parlamenta ieskatu, ka ienākumiem no aviācijas emisiju tirzniecības būtu jānonāk uh, iniciatīvu rīcībā, kas ir vērstas pret klimata pārmaiņām. Es tam varētu piekrist. Startautiski situācija būtu pavisam citādi, ja mēs varētu sacīt, ka tas nav tikai jauns veids, kā ievāk līdzekļus Nacionālo valdību kasēm. Bet, ja mēs to pasniegtu kā veidu ievāk līdzekļus starptautiskā um, klimata pārmaiņu apkarošanas darbībai, tad iespējams uh, tas apmierinātu ASV, taču es nedomāju, tas mas, ka tas mainītu situāciju at, attīstības valstīs. Un esmu vilsies par to, ka padomi nav vēlējusies uz to paraudzīties no šāda realitātes skatu punkta. Un noslēgumā vēlos sacīt, kad mēs runājam par kompromisu, mums ar vienu jāpatur prātā un arī padomēji jāatceras, ka padomi nevar vi visu diktēt. Jā, nav vienošanās drīzā laikā starp parlamentu un padomi, tad mūsu rīcībām būs orģinālais tiesība akts. Paldies, vārds Mātinam Kalanamam. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tas viss izvēršas par diezgan neinteresantu tēmatu ar politiskajām uh, atsaucēm. Tātad no vienas puses, protams, Es saprotu Pētera Līzes nostāju un zaļo nostāju. Viņi strādājuši pie šī temata jau ilgu laiku. Taču es nedomāju, ka var pamatot apgalvot, ka e, tā ir nesvarīga lieta ir un tikai par dažiem centiem par lidojumu. Tā, tā protams, taisnība es to var pieņemt. Taču no otras puses mums ir stingri jānorāda savu nostāju. Uh, neatkarīgi no tā, kāds būs sekas. Sekas taču ir diezgan smagas, mēs visi to zinām. E, tik pieminēts uzņēmums Ebas. Es nezinu, Ebas nenodarbina nevienu manā vēlēšanām kabulā, taču tūkstošiem cilvēku visā Eiropā strādā šajā uzņēmumā. Tas ir veiksmīgs uzņēmums, un vai tiešām mēs e, vēlamies sacīt, ka mēs, nu labi, negribam apdraudēt šī uzņēmuma nākotni, taču radīt tam problēmu. Uh, jo te ir runa kopumā par lielām summām. Mēs varam palikt pie saviem principiem, taču mums jāapzinās praktiskās sekas, un tad te ir runa par izpildi. Nu, es, protams, iestājos par tiesiskumu, par likumu ievērošanu. Es domāju, ja tiesība akts tiek pieņems, tad tas vienādi ir jāizsam visā Eiropas saimnībā. Taču mēs nedzīvām īstā pasaulē, ja mēs uzskatām, ka apvienotā karalists Francija Vācija e, sāks Uh, uzlikt uh, kaut kādu nodokli uz, uh, lidmašīnai, kas iz no Ķīnas, no Pekinas vai no kaut kurienes citurien, tāpēc, ka un, tas lido uz Frankfurti. Nu, taču neviens nevēlēsies apdraudēt savas starptautiskās attiecības šī pasākuma dēļ. Es pieņemu šeit izskanējušos argumentus, tā vispār bija problēma, mm, kļūda pieņemt šo tiesību aktu. Uh, to mēs jau atzinām, taču ir nepieciešams kompromiss un augstvērtēja Pēter centiens, lai rastu kompromisu. Um, vakar vakarā tika izplatīts kompromisa teksta piedāvājums, un vēlāk mēs to paskatīsim. Pīters jau zina mūsu sākotnējo nostāju, es to izklāstīju nākot, pēdējā sanāksmē, es to neatkārtošu, mums tiešām jāatrod risinājums šai problēmai, un, protams, tas jādara ātri pirms marta. ir iespējami kompromiss, taču jau kompromisu parlamentā viena rast būs grūti, kur nu vēl ar dalībvalstīm padomē. Tātad gaidām sarežģītas darbs. Protams, nevar atbalstīt plānu par līdzekļu jau iezīmēšanu. Man pilnīgi nepārliecina Eiropas Savienības zaļā fonda integritāte. Uh, ir taču visādas baumas par to, kur šie līdzekļi dos, dosies. <clears throat> Es saprotu dalībās, kas apgalvo, ka tās nepieņems viņu finansējumu šādu sadalīju. Nu, vēl te varētu runāt par citām lietām, taču, domāju, mēs visi zinām, kāda ir galvenie argumenti šajās diskusijās. Paldies! <clears throat> Paldies, turpinam! Šimāns, kas nav ieradies. Nākamais runātājs arī ne. Tad uh, Fostere nākamā. Paldies. Paldies priekšstādātāji. Un pateicos arī Pīteram Līzēm. Es domāju, neviens neuzskata, ka, ka Pītera darbs ir viegls. E, viena lieta ir norādīt uz principiem, taču mēs dzīvojam uh, praktiskā pasaulē, un būtībā šeit ir runa par veselo saprātu. Galvenā problēma šeit, diemžēl, ir bijis dogma, un nevis dogma no Pītera Līzes puses, bet katrā ziņā no vides ģenerāla direktorāta un tagad DG, DG Klaim, klimata direktorāta puses. Uh, problēmas varēja jau atrisināt pirms kādu laiku, bet mēs nebijām gatavi to darīt. Un tad, protams, jādomā par sekām, ja mēs virzāmies vienpusēji Īpaši taču ir runa par starptautisko transportu. Jūs pieņemat kaut kādu lēmumu pirms esam iesaistījuši sarunās. Es ceru, ka nākotnē gūsim mācību, jo mēs parlamentā šeit esam nonākuši sarežģītā situācija. Es nerunāju transporta komitejas vārdā, bet es esmu, es pārstāvu savu delegāciju. Mēs tiešām esam smagi strādājuši, lai virzītos pareizā virzienā. Un tagad es saprotu, ka pauze, jeb pulksteņa apstādināšana paredzēta līdz 2016. gadam. Es pat esmu iesniegusi grozījumu, kas šeit netika pieņemta, taču es domāju, es to nolasīšu, jo tas ataino to, kāda ir izaicinājuma un jautājums, kuriem vēl nav atbildēts ņemot vērā to, ka nav īstenots <clears throat> ietekmes izvērtējums par Eiropas reģionālo modeli, te ir runa par šo Uh, lidojumu ielidošana, izlidošana, tā kā nav ievērot 2013. gada 4. oktobra IKO asamblēja pieņemto rezolūciju, kur bija paredzēta īpaši tirgus mm, pasākumi, ka tie ir jā, jā, jāapstiprina trešām valstīm pirms tie tiek īstenot un ņemot vērā kaitējumu starptautiskai tirzniecībai. Uh, Un tā kā nav godīgu noteikumi lidojumiem Eiropas Savienības iekšienā, es uzskatu, ka direktīvas īstenošana jāatliek uz nenoteiktu laiku. Es saprotu, ka tas būtu sarežģīti, taču man arī jāpiemīna, mēs nevaram ignorēt mūsu tirzniecību. Mēs nevaram ignorēt uzņēmums un lielā bāze Vācijā. Es te nerunāju EABAS vārdā. Mēs runājam par piegādes ķēdi, un apvienotāji karalistē ir viegli te sēdēt telpā un teikt, nu tas nav svarīgi, taču mēs zinām, ka miljardiem dolāru investīciju ir īs, eh, bija paredzēts veikt, un arī pasūtījumi arī nav izdarīti šī apsvēruma dēļ. Un DG Climate, dodoties uz IKO mūsu vārdā, uzvedās tā, ka eh, viena lieta viņi solīja mums tur darīt, un cita lieta viņi reāli izdarīja. Un tas tiešām izskatās ļoti slikti starptautisko attiecību kontekstā. Un es domāju, DJ Klaim būtu tiešām jākaunas par to, ko viņi darīja, bet nu, situācija ir tāda, kā tā ir, un mēs esam gatavi iziet uz kompromisu. Ja mēs teiksim, ka mēs pametīsim ETS, eh, e <clears throat> kas attiektos tad uz eh, lidojumiem Eiropas Savienības ietvaros. Tad pirmkārt komisija teica, ka tas būtu nelegāli, un otrkārt mums taču visiem ir jāstiprina mūsu reģionālās uh, lidostas, lai tās varētu veiksmīgi darboties. Un kāpēc, lai mazie uzņēmumi tiktu sankcionēti? Jo tieši tas notiek, ja nav izdarīts, eh, sap, nav panākts saprātīgi vienošanās. Un tad eh, Mārtiņš Kalanans teica, kā jūs te reāli gūsiet ienākumu. Šie taču nav valsts uzņēmumi, jebkāda, jebkāda ieņēmuma no <clears throat> privātiem uzņēmumiem ir pakļauti dalībvalstu kompetencei. Tātad te nav nekāda teikšana ANO ah, vai citai organizācijai. Tātad es jums vēlu veiksmi, vēlu jums veiksmi, Pīter Līz, un es saprotu, ka pastāv konflikts ar zaļajiem un visiem citiem, jo viņi uzskata, ka viņš nav gājis gan tālu. Taču jums tiešām ir jāpadomā par sakām. Tas neglābs ne unci no CO2 izmešiem. Uh, un ir daudz lietu, ar kurām varētu nodarboties nu, par klimata izmaiņu mīkstināšanu, var, piemēram, tehnoloģiskos jauninājumus īstenot aviācijā, vai tas attiektos uz motoru vai ko citu. Visas šīs lietas padarīs mazāku ietekmi uz vidi. Un varbūt pirms vairākiem gadiem situācija bija atšķirīga, nebija tāda kā tagad, bet tagad tas jāņem vērā. Tātad paldies referentam un redzēsim, nākotnē rādīs, kas notiks tālāk. Paldies! Paldies! Nākamais kolēģis Herbrandīs. Paldies, priekšsēdētāji! tie, kuri vēlas eh, saglabāt stop the clock sistēmu, eh, es domāju, ka jāaicina viņus būt praktiskiem. Šajā nedēļā Pasaules ekonomikas fórums publicēja dokumentu aprakstot globālos riskus tuvākajām dekādēm, un lielākais risks ir klimata pārmaiņas, gan pēc varbūtības, gan pēc ietekmes, bet visi pārējie riski patiesībā rodas klimata pārmaiņu rezultātā. Tādēļ vispirms sapratīsim, ka mums ir jārīkojas daudz iedarbīgāk mazinot klimatu pārmaiņu ietekmi. Mēs teicām, ka mēs iekļausim aviācijas e, industriju ETS, un tas ir pamatoti, jo es neredzu nekādu iemeslu, kādēļ izslēgt atsevišķas nozars. Un otrkārt, aviācija ir nozara, ko visvieglāk iekļaut, jo tur jau pēc definīcijas ir vienādi spēles noteikumi. Tādēļ neredzu nevienu pamatotu iemeslu un neesmu dzirdējis nevienu argumentu, uh, par to, kāpēc um, mēs nevarētu sākt no tās vietas, kur bijām pirms stop the clock sistēmas. Mans runāja par uh, cenu principu, varētu arī pavaicāt, pēc kāda principa tiek veidotas cenas. Mani šajā gadījumā pārsteidz tas, ka izmaksas ir lētākas nekā uh, kafijas cena, ko pērkat uh, lidmašīnā uz borta, ka klausamies ķīniešu aviokompāniju pārstāv teiktajā vai ASV aviokompānija pārstāv teiktajā, ka mēs uh, uzliekam tūkstošiem eiro nodevu starpkontinentāliem lidojumiem, tad es to nesaprotu. Tālāk, piemērošana. Es domāju, ka Kalankungs piekrīt un akceptē, ka atsevišķas valstis neieviesīs šo mazo likumdošanu. Pēc kā jūs vērtējat, ka likumdošana ir sīka vai nozīmīga? Man šķiet, ka atskaites punkts ir viens. Ja ir Eiropas likumdošana, tad dalībvalstīs tā ir jāievieš, un viss. Visbeidzot. Te iet runa par daudz ko vairāk nekā klimata pārmaiņas un aviācija. Te iet runa par Eiropas prestižu. Mēs teicām, ka mēs dosim Statotiskai aviācijas aģentūrai vienu gadu, lai atrastu globālu risinājumu. IKAO to neatrada. Ja es saku, es tev dodu vienu gadu, bet ja nē, tad mēs atgriezīsimies pie vecās sistēmas. Kā ar šo cieņu un respektu, ja mēs piedraudam un pēc tam neko nedaram. Par Airbus tā ir ekonomiskā šantāža. Kopš eh, kura laika mēs pieļaujam ekonomisku šantāžu, un tas nebeigsies ar Airbus. Ja mēs viņiem pakļausimies, tad ķīnieši, amerikāņi, brazīlieši, Indija, viņi zinās, kas ar Eiropu jādara. Jāizvēlas atsevišķi lielie ražotāji lielās dalībvalstīs, jāpiedraud ka beigsiet sadarboties ar viņiem, un Eiropas Savienība ir sašķelta. Skaldi un valde. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta Eiropas komisija šajos centienos, un es domāju, ka mums kā Eiropas parlamentām ir ļoti strikti jānostājas šajā pozīcijā, un mēs nedrīkstam padoties ekonomiskai šantāžai. Paldies! Paldies! Nākamais uzstāsies Rihards Zēbers. Paldies, priekšsēd. Laikam runāja tiešām par principiālu jautājumu, vai mēs kā Eiropas parlaments un Eiropas sani vispār e, paši pret sevi attiecamies nopietni, vai tagad šim politiskam ekonomiskam spiedam, kas tiek izdarīts no ārienes uz mums un arī pat no iekšas, kā mēs dzirdam no saviem britu kolēģiem, vai mēs tam pakļausimies. Diezgan skaidrs, ka tiešās ekonomiskās seks uz Eiropas uh, avio nozari ir pavisam niecīgas par pāris centiem, ko jūs gribat šeit vispār uh, izmērīt. To nevar izmērīt, īpaši, ja jūs esat no valsts, kur uh, jūs šo nozari noslogojat uh, kvantitām vairāk tad ietekmes izvērtējums var atkrist, tam nav nekādas nozīmes. Bet ja jūs gribat politisko ietekmes izvērtējumu, tas ir daudz grūtāk. Jo, protams, katrs eh, no, katra no attiecīgām dalībvalstīm un arī, eh, vienkārši to negrib, ka Eiropa būtu vienota, un tā ir pamat problēma, vai mēs, kā Eiropas Savienība, esam starptautiskajā plānā rīcības spēju, un es domāju, ka esam rīcības spēju, mums arī tādiem būtu jābūt, jo tas tiešām ir jautājums par precedentu, vai mēs arī starptautiskajā plānā gribam būt nozīmīgi vai padarīt sevi smieklīgus, tādēļ, ka mēs dažus eiro centus savā gaisa telpā visām aviokompānijām uzliekam par pienākumu maksājumu. Mēs arī juridiski esam jau likuši pārbaudīt. Pēters Līdz vairīgs juridisks um, atzinums ir lūdzis. Viņi teikuši, ka tas ir iespējams juridiski, tas ir uh, desmitim reižu apstiprināts. Te jau vienkārši jautājums par politiski, ka mēs gribam Eiropu vai mēs negribam. Eiropu. Tas, ka mums britu kolēģi ir kritiski pret Eiropu, to mēs zinām vēsturiski ar no viņu politiskām problēmām, bet uh, Mums, kā Eiropas parlamentam, šis jautājums ir jāizlēma, un es gribētu pilnīgi atbalstīt arī Pētera ierosinājumu, un uh, uh, viņš ir uh, tiešām centies Eiropas komisijai panākt pretim, un mums ir jāpanāk rezultāts, kas mums starptautiskā plānā neparāda kā vārguļus, jo šie acīm redzami mēģinājumi izdarīt uz mums šantāžu ar darbvietām, man jāsaka, esmu arī nedaudz vīlies par dažiem Eiropas uzņēmiem, kas liedz līdzekļu saņem no es budžeta par pētniecību un attīstību, un tagad pa sēdz durvīm grib vainot Eiropu, šo pašu Eiropu. Es domāju, viņiem derētu gan padomāt arī to, ka Eiropai zinām atbildību, un ja mēs gribam Eiropu stiprināt arī ar pētniecību un attīstību, ja jūs saņemat līdzekļus šiem mērķiem, tad ir arī jāuzņem šī atbildība, ka Eiropa nozīmē arī dažkārt uh, būt vienotiem arī, ka tas nav tik vienkārši. Paldies! Man tagad ir ierosinājums vai procedūra, jo tūlīt pie mums viesosies Grieķijas vidas un klimata ministrs. Uh, tātad mums vajadzētu arī vēl Sato Hasijas uh, mutisko jautājumu par šo pašu jautājumu likt vienlaiks atbildēt, lai taupītu laika. Es negribu ministram likt gaidīt tur priekšā. Vai varat tam piekrist? Nu, tad tā darīsim. Lūdzu komisijai vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšstādātāji un labrīt uh, visiem godātiem deputātiem. Gribētu izmantot šo iespēju un pateikties referentām. Uh, Eh, kurš pielika lielas pūles eh, šīs sarežģītā ziņojuma gatavošanā, un tas ir jautājums, kas sevi aptver gan politiku, gan principus, un tad, kad 2008. gadā tika pieņemta šī Eiropas Savienības likumdošana, tad gan parlaments, gan dalība valsts to pilnībā atbalstīja. Un tā ir Eiropas Savienības likumdošana, nevis komisijas pieņemts lēmums vai kaut kas tāds, ko komisija pati savā nodabā ir vēlējusies sasniegt. Es piekrītu tiem deputātiem, kuri uh, pasvītroja, cik svarīgi ir respektēt un ievērot uh, daudzpusējos uh, sarunu procesus. ICAO starptautiskās aviācijas uh, aģentūras kongress septembrī bija ļoti veiksmīgs attiecībā uz globālajiem eh, pasākumiem. Tā kā es arī tur piedalījos un redzēju, cik daudzas valstis sanāca kopā, lai eh, vienotos eh, par globāliem pasākumiem, tas tiešām bija iespaidīgi. Patiesībā bija arī diskusijas par starposmu pasākumiem tiem reģioniem un tām valstīm, kas būtu gatavs eh, to realizēt vēl pirms 2020. gada. Un dažas valstis eh, varētu um, lasīt šīs normas eh, kā normas, par ko ir panākt savstarpēja uh, vienošanās, bet Eiropas Savienība šajā sakarā izteica iebildi. Un mēs, protams, turpināsim centienus panākt tālāku vienprātību un atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai, bet mēs nelēmsim par savu likumdošanu, raugoties no trešo valstu uh, perspektīvas vai no tā, kas būtu izdevīgs trešajām valstīm. 16. oktobra priekšlikums ir uh, labākais mēģinājums atspoguļot to, par ko tika lēmts IKO asamblējā. Mēs esam sagatavojuši normas, kas ļautu mazatīstītajām valstīm attiecīgi iekļauties šajā sistēmā, un vēl pirms IKO asamblējas un asamblējas laikā mēs diskusijās ar partneriem dzirdējām ierosinājumus realizēt tādu sistēmu, kas ir balstīta uz gaisa telpu. Tā rezultātā mēs esam būtiski um, samazinājuši savu emisiju tirdzniecības sistēmas likumdošanu, un mēs uzskatām, ka šīs vides mērķu pazemināšana bija akceptējama, jo mēs tiešām ticam un uzskatām, ka šī globālā sistēma tiks ieviesta un gribam, lai tā darbotos pēc iespējas labāk. Tālāk, kas izskanēja padomas diskusijās, runājot par to, kāds varētu būt režīms nākotnē. Netiek paredzēts pagarināt uh, 2014. gadām eh, šo iekšējo attiecināšanu uz kvotām. Tas nozīmē, ka mēs varam veikt tehniskos pielāgojumus, lai pāriet uz gaisa telpas sistēmu. Tālāk, līdz 2016. gadām eh, mēs attiecinām eh, ārpus Eiropas Savienības, jā, un tad mēs saskaņotu Eiropas Savienības likumdošanu arī kā normām. Bija daži, kas uzskata, ka šis pagarinājums līdz 2016. 2020. gadam būtu vislabākais risinājums. Man šķiet, ka e, visas šīs lietas ir vairāk politiska izvēle, un man šķiet, ka galvenais kritērijs izvērtējot risinājums ir izvēlēties to, kas administratīvi ir vienkāršāks, stabilāks un vērtējot, vai tas ir labs regulējums vai nē. Es domāju, ka komisijas priekšlikums atbilst visiem šiem kritērijiem. Tālāk jautājums par to, vai risinājums ir politiski pieņemams. Tad mums ir jābūt gataviem atbildēt uz jautājumu, cik tālu mēs esam gatavi iet. Es domāju, nav noslēpumu, ka nozars pārstāvji attiecībā uz komisijas priekšlikumu ir eh, pauduši bažas, ja šī sistēma balstīsies uz gaisa telpas principu, tajā pat laikā viņi nav piedāvējuši alternatīvu risinājumu. Mūsu priekšlikums ir gan tehniski, gan juridiski labi pamatots Un tas nozīmē arī, ka visiem operatoriem attiecīgajā maršrutā ir eh, noteikta, noteikti vienādi noteikumi. Bez tam jāatcerās, ka mums nav daudz laika. Un ir vēlme atrast risinājumus un kompromisu, nevis iestrēgt politiski strīdīgos jautājumos par principiem. Mēs gribam atrast risinājumu, kas ļaut mums paveikt koplēmu pieņemšanas procedūru līdz šī gada aprīļa beigām. Es domāju, ka tas ir sasniedzams, un es domāju, ka visi līdzlikuma devēji uh, darbosies pēc labākās gribas, lai sasniegtu šo vienošanos. Paldies! Vai varbūt jūs varētu papildināt arī par manas uzdoto jautājumu? Šos konkrētais jautājums, kuras dalība valstis e, līdzšinēja likumdošana nav transponējušas? Un kuras to ir darījušas? Vai jūs varētu būt tik laipni atbildēt šo man jautājumu? Thank you, Mr. Chair. I wasn't trying... Paldies, priekšsētāji. Nē, es negribēju jūs ignorēt. Man likās, ka tas bija mutisks jautājums par piemērošanu. Kā jūs vēlaties? Okay, um... Labi, tad es atbildēšu. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības likumdošana ir stājusies spēkā par emisiju tirzniecības schēmu un dalībvalstu kompetentās iestādes uztur kontaktus ar eh, operatoriem, kam ir noteikti pienākumi atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Kopumā atbilstība Eiropas Savienības um, likumdošanai par emisijām eh, no lidmašīnām eh, jāsaka, ka ir visai laba. Līdz 2012. gadām eh, tiesim, šī atbilstība bija visai laba. Tajā pat laikā mēs redzam, ka tīri politiski teiksim, neatbilstības dažreiz tiek eh, novērots. Attiecībā uz fiksētiem objektiem ir procedūras, kas ir ieviestas nacionālajā līmenī dalībvalstīs. Šīs procedūras atšķiras dažādās dalībvalstīs. Atbilstība Eiropas Savienības direktīvai tiek nodrošināta caur komisijas dienestu veikto uzraudzību. Mēs esam konstatējuši, ka lielākā daļa dalībvalstu pilnībā ir transponējusi direktīvas. Normu piemērošanas procedūras var identificēt četros posmos. Tātad vispirms eh, oficiālā vēstule vai paziņojums, tad tiek paziņots par eh, soda uzlikšanu, ja iespējams eh, tad eh, attiecīgais eh, operators var apstrīdēt aprēķinātās emisijas vai arī likumdošanas normu piemērošanu kā tādu. Pēc tam tiek piemēroti sodi. kas attiecās uz termiņiem, dažādiem posmiem ir atšķirīgi termiņi, bet tie ir no diviem līdz sešiem mēnešiem katrā posmā. Katrā posmā veltītais laiks ir atkarīgs no tā, cik administratīvi sarežģītas vai vieglas ir dalību valstī transponētās procedūras. Komisija lūdza dalību valstīm uh, veikt koordinātoru lomu, lai šī pie, norma piemērošana notiktu saskaņoti. Atbilstoši tām pirmās oficiālās brīdinājuma vēstules tika izsūtīts pagājušā gada jūnijā tiem avio kompāniju operatoriem, kuri nebija nodrošinājuši atbilstību. Lai izmantotu šo IKO asamblēju, Eiropas Savienībā netika noteikti naudas sodi, netika piemēroti naudas sodi pirms ikā asamblēs. Tā kā bija šī vispārīgā vienošanās, ka nākamā eh, šī procedūras solis sāksies februārī, tad komisijai nav šaubu apšaub, eh, nav pamata apšaubīt to, ka dalībvalstis ir gatavas ieviest likumdošanu. Gadījumos, kad ir konstatēta kavēšanās vai procedūru neizpratne, mēs esam uzsākuši pārkāpuma procedūras pirmo posmu. Batrams kundze, jautāšu vēlreiz, kuras dalība valstis līdz šim nav ievērojuši šos noteikumus. Es tikai, gribu tikai zināt, kuras dalībvalsts tās bijis. Pēdējo reizi jums jautāju tagad. No member state is currently. Patreiz neviena dalībvalsts nav pārkāpusi savu nacionālo likumdošanu attiecībā uz īstenošanas un piemērošanas aktivitātēm. Ir atšķirīgi termiņi. Dažās valstīs termiņš uh, pirmā posma pārkāpuma procedūras uzkāpša, eh, uzsākšanai kopš pārkāpuma posma ir viens gads. Citās valstīs sots ir jānomaksā eh, vai jāizcieš eh, vairāk nekā pēc gada. Paldies! Satu Hasi. Satu Hasi. Uh, uh, Vēstules ir nosūtītas, tas es to es sapratu, bet vairāk nekas skaidrs arī netika. Atbilstoši manā rīcībā esošai informācijai ir Ķīnas, Indijas, Sauda Arābijas aviokompānijas, kas operē Eiropas iekšējos maršrutos un kas neatbilst normām un attiecīgās dalībvalsts nav uz to reaģējušas. Piemēram, e-čaina lido, viņiem regulāri reis starp Atēnām un Mīnheni, Čaina Eastern veids reisus Vācijas iekšienē, Frankfurt Hamburg, piemēram. Tādēļ es domāju, ka Ņemot vērā, ka mums ir šī dīvainā situācija, kad mēs esam gatavi mainīt pamatlikumu došanu attiecībā uz aviācijas emisiju tirdzniecību, tādēļ, ka citas valsts uz mums izdara spiedienu, tad es domāju, ka pēdējais, ko mēs varētu atļaut un pieļaut, ir tas, ka trešo valstu avio kompānijas neievēro Eiropas Savienības likumdošanu, veicot lidojumus Eiropas Savienības iekšienē. Es domāju, ka skaidri un gaiši tas ir jāpasaka gan e, šiem trešo valstu pārvadātājiem, gan dalībvalstīm, ka situācija tāda ir nepieļaujama. Paldies! Nīkots. Īsi, Gerbrandīs. Paldies, priekšsēd. Ļoti, ļoti īsi jautājums. Jūs teicāt, un laikam es citēšu jūs, ka komisija ir pamanījusi no dažu dalībvalstu puses politiski motivētu nepiemērošanu, likumdošanas nepiemērošanu. Kuras dalībvalsts jums šķiet ir politiski motivēts nepiemērot likumdošanu? Jo tad nav jautājums, jūs, kad jūs sūtat vēstuli vai kad, kuras ir politiski motivēts, es laikam jūs citēju ar eh, to, šo politiski motivētu. Lūdzu, Bārtrāms kundze, varbūt jūs varētu atbildēt šos jautājumus. Arī pēdējo uzdeva kolēģis Herbrandīs. Jā, es labprāt pakomentēšu. Es uzskatu, ka manis teiktie vārdi vai teikums bija politiski motivēta neīstenošana. Tātad Eiropas Savienībā ir īstenošanas trūkums. Eiropas Savienība īstenos. Taču tas nenotiek viens nakts laika. Tas ir visnotaļ eh, garlaicīgi un tehniski, te ir jākalkulē emisijas, <clears throat> tas saistīts ar verifikāciju, ar eh, diezgan ilgstoši sarežģītu korespondents starp operatoriem, viņu juristiem un iestāde. Es teicu, ka Eiropas Savienība grib panākt vienot pieju saistībā ar īstenošanu attiecībā uz 2012. gada emisijiem. <clears throat> Paziņojošās vēstures ir, vēstules ir nosūtītas operatoriem, tā skaitā ķīniešiem, un ir pastāvīgi korespondence starp operatoriem un versijastādēm. Tā ir parasta īstenošanas procedūra, un nekādi termiņi nav pārkāpt līdz šim. Neskatoties uz to, es domāju, es runāju visu komisijas vārdā, <clears throat> apgalvojot, ka mēs nekavēsimies sākt pārkāpumu procedūras, tad, ja kā dalībās neiztenos prasības, taču līdz šim nav pārkāptas, eh, pārkāpt termiņa saistībā ar eh, transponēšanu dalībvalstīs. Pirms es dodu vārdu referentam. Man šodien ir vairāk jautājumu zīmju uz pieres nekā izsākumzīme. Man ir kādam jāskaidro, kāpēc man tagad trešo reizi pēc kārtas ir jāmaina likumdošana, kas pēdējā brīdī mums tiek prezentēta un tagad ir uh, nenormālā steigā jāapstiprina, ja sākotnējā likumdošana, labi, es neesmu jurists, acīm redzot, pat vēl nav uh, pat aptuveni uh, gādāts par to, uh, ka šī vecā likumdošana tiktu piemērot. Normālā gadījumā mums vajadzētu šī vecā likumdošana vispirms e, piemērot. Šī atbilde ir absolūti ne, ne, e, nepieņemama. E, jūs neesat vainīgi, tas ir visam citi. Vajadzētu īstenībā šos termiņus tiem ļaut noticēt un likumdošanai vienkārši ļaut atkal staties spēkā. Tagad atkal vārds referentam. Paldies priekšsim. Paldies kolēģiem par atbalstu manajam pieejai. Tas bija šodien vēl skaidrāk jūtams nekā pagājušajā sēdē. No ECR grupas e, ir cita pozīcija, zaļie labprāt būtu vēl radikālāk, bet es skaidri arī uztvēru, ka vairums komitejas deputāti ir par gaistelpas pieeju, par piemērošanu. Kaut kam jānotiek. Komisijai vajadzētu savu likumdošanas uzrauga uh, funkciju eh, uztvert nopietnāk. Un, ja termiņi nav tik skaidri, lai gan nav grozījumi, bet laikam ir savādāk, nekā mēs bijām pieņemši, tad trialogā mums tas ir tagad jāatrisina. Ja tā tas ir, ka mēs varam arī trīs gadus gaidīt eh, līdz sodu uzlikšanai, nu tad to trialogā vajadzētu varbūt eh, pārspriest un šos termins noteikti precīzāk. Es katrā ziņā neesmu gatavs pabeigt trialogu sarunas, nezinot, vai esošā likumdošana vispār tiek piemērota. Un esmu tiešām šokēts, cik maz uzmanības dalībvalsts vēl šim jautājumam. Man bija saruna ar Francijas Eiropas lietu ministru, kurš man ļoti uh, puķaini stāstīja, kādēļ stop the clock ir jāpagarina, cik tas ir svarīgi. Un tad es viņam jautāju, kāpēc Francija to ne piemēro. Tad viņš teica, es nezinu, es neesmu transporta ministrs, neesmu vīdes ministrs. Tādā līmenī tas notiek. Ķīniešiem izdarīt pakalpojumu, tā ir ļoti augsta prioritāte. Bet ķīniešiem atgādināt, ka viņiem ir jāievēro likumdošana, to viņi pat nezina. Es to arī Grieķijas ministram teikšu. Šādā situācijā neesmu gatavs trilogu sarunas pabeigt. Pagājuši gadu es nosūtīju vēstuli Lietuvas prezidentūrai, nesņem atbildi. padomas un komisijas eh, darbinieki tagad gādās par to, lai mēs saņem atbildi, kur precīzi ir rakstīts, ka tas tiks piemērots. Pretējā gadījumā neesam gatavs trilogu pabeigt. Un pēdējais par šo jautājumu. 2007.8. gadā tā nebija komisija un tas nebija parlaments, bet tā, tā bija padoma, kas savajā kopējā pozīcijā ierakstīja, ja trešās valsts vai jebkurš kaut kādas avio kompānijas neievēro likumdošanu, tad viņām uh, tiks eh, atņemtas tiesības pacelties un nolaisties Eiropas Savienībā. Tas nebija mans izgudrums, to padomu ierakstīju šajā tekstā, un tas ir spēkā. Tas arī jāieraksta šajās vēstulēs. Pretējā gadījumā neesam gatavi šeit likumdošanu grozīt, jeb kādā veidā. Tā tas nevar vienkārši būt. Nākamais. Džekija Foster teica, ka nav runa par dogmām. Es pateicos par to, ka viņi vienmēr tik laipni pret mani izturās un saka, komisija ir ļaunais. Komisija nav ļaunais. Komisija ļoti elstīga. Viņi tiešām ir gatavi rast pragmatisku risinājumu. Vislielākais dogmātiķis uh, saucās Džordžs Osborns. Viņš sēž Britu valdībā un ir atbildīgais par, eh, nu, viņš ir finanšu ministrs. Viņš saka, mēs nerunājam par ienākumiem, tā ir man dogma, tā ir man bībele, mēs nerunājam par to, ka Eiropas Savienība vienu centu ienes kādās sarunās, un tāpat laikā Džordžs Osborns katram pasažieram, kurš no Londonas uz Šanghai vai kaut kur tālāk lido biznesa klasē, viņš viņam atņem vairāk nekā 200 eiro. Tāda ir fakti, Džekija. Mēs varam labprāt par to runāt, ja tas, ko es saku, nav uh, pareizi, bet tā ir. Ir šī nodeva apvienotā karalistē un ir Britu valdības dogmātiska pozīcija, ja ir runa par maķēšanu. Tas mums startautiskā līmenī sarežģījusi situāciju. Pēdējais, es nu pats saņēmu ITRAS balsuma rezultātu. ITRA 29 pret 22, 3 atturoties, nobalsoja par stop the clock pagarinājumu. Tas mums, protams, jāpieņem zināšanai. Tā nav NV komitejas vairākuma pozīcija bet tas nav sevišķi viennozīmīgi. Tātad arī etrē, itrē ir daudz, kas ir par gaistelpas pieeja. Un ja mēs tagad salīdzinām, ka šo backloading ir daudz plašāk, vairākumu itre uh, noraidīja, bet beigās parlaments to uh, apstiprināja ar, pēc zināmām svārstībām. Tātad tie, kas apgalvo, ka tikai Enrija komiteja grib eh, gaistelpas pieeja, vispār grib stop the clock, es domāju, ka itres balsam rezultāts nav pierādījums tam. Uh, es domāju, mēs nākamnedēļ skaidrāk balsosim pa gaisa stāvs pieeja nekā itre par stop the clock. Mums tagad ir jāraugās, vai mums izdosies panākt kompromisu, es ļoti priecātos, bet ja neizdosies, tad mums ir uh, nākamnedēļ par šo jautājumu jābalso, un esmu diezgan drošs, ka mēs saņemsim atbalstu komisijas priekšlikumam modificētā veidā. Paldies! Tagad mums jau ministrs stāv dur priekšā, nākamnedēļ būs balsojums 30. janvārī. Tad arī par mandātu, ja vispār mandāts būs. 2014. gada aprīļa plenārsēdē varam beigt darbu pie šī jautājuma. Taču man jāsaka arī šodien, kas attiec uz jautājumu un atbildēm, no komisijas puses esmu diezgan satriekts. Un man ir zināms šaubas, vai šādā ātrumā to steigā to vajadzētu izdarīt, bet tas mans privātais viedoklis. Tagad nākamais darba kārtības punkts. So, ich bitte noch. Tā, pēc šim, šīs saspringtās debatas, lūdzu jūs visus sakal ieņemt vietas. Dass alle ihre Plätze einnehmen. Lūdzu, ieņemiet vietas un pavisam sirsnīgi sveic mūsu vidū eh, padomes prezidentūru. Šodien mums, pie mums iesojas vīdes, klimata pārmaiņu joms ministrs Janis Maniatis. Un mums ir tāds labs paradums vispirms dot vārdu viesim, lai prezentētu prezidentūras darbu un tās prioritātes, un tad būs jautājuma atbilžu rauns ar koordinatoriem. Un pēc tam arī pāriem kolēģiem tiks dots vārds. Lūdzu izteikties kodolīgi, lai visiem būtu iespēja uzdot jautājumu. Vārds ministram lūdzu. Kire Proedrē, Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti, cienījams deputāts, paldies, ka pagodājat mani, aicinot mani jūsu vidū, lai es jūs pastāstītu šodien par Grieķijas prezidentūras prioritātē. Iesākumā vēlos atgādināt to, ko Strasbūrā teica Grieķijas premjerministrs. Tas ir saistīts ar pateicību, ko vēlamies izteikt Grieķijas tautai, no Grieķijas tautas puses. Uh, Eiropas parlamentam, jo Eiropas parlaments atbalstīja Grieķijas tautas upurus, ko bijām spiest nespēdējā laikā. Un tiešām neparprotams eh, Eiropas parlamenta deputātu vairākums atzīs Grieķijas tautas nestos upurs, un mēs to neaizmirsīsim. Pirms pievēršos konkrēti Grieķijas prezidentūras prioritātēm vidas jomā, vēlos pavisam īsumā pastāstīt par Grieķijas prezidentūras galvenajām četrām prioritātēm. Pirmais mērķis ir efektīva attīstības un nodarbinātības eh, vienošanās īstenošana. Mērķis ir risināt milzīgo bezdarba pro problēmu un galvenokārt jauniešu bezdarba problēmu. Otrā Grieķijas prezidentūras prioritāte ir ekonomikas un monetārās savienības padziļināšana, uzsverot banku savienības diskusiju darbu. Treškārt <clears throat> efektīva nelegālās imigrācijas apkarošana pilnīgi ievērojot cilvēku tiesības un <clears throat> legālo migrāciju. Ceturkārt, tas īpaši interesē vides komiteju, Grieķijas prezidentūra vēlas ieviest jaunu horizontālu politiku saistībā ar Eiropas Savienības kuģniecības politiku Mēs eh, vēlamies eh, par mērķi šeit izvirzīt 2017. gadā jūnija Eiropas padomi secinājums. Mēs te gribam pievērsties jo īpaši videi, zvejniecībai, enerģītikai, eh, jūras transportam, turismam, drošībam, kā arī reģionālām stratēģijām ar konkrētiem mm, pie jūras reģioniem, kā piemēram Eiropas stratēģija Adrijas jūrai un Jonijas jūrai, un ceru, ka mums izdosies to īstenot. Vēl vēlos norādīt, ka no prezidentūras <clears throat> viedokļa vēlos uzsvērt lielo nozīmi, kāda ir jūsu komitejai um, <clears throat> pilsoņu skatījumā, jo vides komiteja visiem Eiropas pilsoņiem ir, nodru, ir garantija, ka mēs risināsim tās lielās problēmas, kas visi interesēs, proti klimatiskās pārmaiņas un vidas aizsardzību. Tāpēc no Grieķijas prezidentūras puses vēlos lūgt, lai jūs mūs atbalstat šajā īsē Grieķijas prezidentūras darbības laikā. Jūs tiešām uzskat, ka cieši sadarbības ar vīdes komiteju un uh, klimata pārmaiņu un vides aizsardzības padomu mums palīdzēs virzīt tālāk tos tematus, kas ļoti uztrauc Grieķi, uh, eh, Eiropas pilsoņus. Uzsvēršu dažus uh, faktus, kurus mēs visi zinām, taču uzskatu, ka šajā ļoti svarīgajā brīdī mums, prezidentūrai, man tomēr vajadzētu jums tos atgādināt. Diemžēl cilvēcei līdz šim nav izdevies panākt savu pamata mērķi proti, lai <clears throat> globāla temperatūra nepaaugstātos par eh, vairāk kā diviem grādiem. Tātad mums ir jābūt efektīvākiem, lai samazinātu uh, globālās temperatūras pieaugumu, lai tas nebūtu lielāks par diviem grādiem. Un tas ir saistīts ar uh, ANO līdziņojumu 2013. gadā GAP report. Otrakārt, attīstītās valstis eh, <clears throat> rada 60% no globālajām emisijām un Eiropas Savienība, tai ziņā ir 11%. Treškārt, Eiropas Savienība ir pasaulē pirmā teritorija, kas savā budžetā ir iekļāvusi 180 miljārdus eiro visām horizontālajām politikām plānošanas laikam no 2014. līdz 2020. gadam, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas. Un ceturtais novērojums saistīts ar neseno rezolūciju no Eiropas parlamenta puses. Ja mums neizdosies panākt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, tad mēs jau tagad zaudēsim 3% eh, no globālā IKP, un tas Eiropas Savienībai eh, izmaksā 450 miljardus eiro ik gadu. Un nobeigumā vēlos uzsvērt to, kas ir svarīgs no e enerģētikas padomas puses. Mēs dzīvojam uz planētas, kurā pusotra miljardam cilvēku nav pieejama. Elektroenerģija un 2,5 miljārdiem iedzīvotāji nav pamata iespēju ikdienas gatavot savu, e, savu siltu pārtiku. Un tagad īsumā pastāstīšu par Grieķijas prezidentūras prioritātēm. Pirmajā lasīmā ir jāpanāk vienošanās par uh, <clears throat> atkritumu e, izmešanu atkritumu par eh, transportu un uh, lidojumu sistēmas iekļaušanu uh, <clears throat> emisiju tirzniecības sistēmā. Ceram, ka panāksim vienošanos, kas būs uh, visvēl, visvēlamākā visiem runājot par aviāciju. Mm, tas ir svarīgi. Mēs zinām, ka vēlamies veidot stabilu uh, monetāro vīdi, lai viss būtu skaidrs arī, arī valsts uzņēmumiem, Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un te ir svarīgi, ko pieņem starptautiskā uh, civilaviācijas organizācija ICAO un kādi būs centieni, lai panāktu vienošanos līdz 2016. gadam, kurš balsos, balstīsies uz tirgus darbību. Mēs saprotam, ka Politiskās uzticības apsvērumu dēļ Eiropas Savienībai ir svarīgi tu, pēc iespējas drīzāk nodrošināt šo vienošanos. Tāpēc esam gatavi rezultātīgi strādāt ar jūsu uh, komiteju, lai panāktu vienošanās pirmajā lasīmā. Pie diviem iepriekšējiem priekšlikumiem ir jāpiebilst regula par <clears throat> svešiem, eh, eh, svešām sugām. Mūsu rīcībā ir nedaudz laika, tomēr pateicoties Eiropas parlamenta iniciatīvai par divām nedēļām pātrināt balsojumu par šo regulu jūsu komitejā, pateicoties pirmajai ministru sanāksmē mums kā prezidentūrai ir eh, pamats eh, cerēt, ka panāksim galīgo vienošanos. Protams, ir vērts uzsvērt, ka vēl ar vienu pastāv nozīmīgas eh, viedokļa atšķirības ar dalībvalstīm. Īpaši tas attiecas uz tādu sugu iekļaušanu vai neiekļaušanu tām sugām, kas nāk no tās pašas, no kādas dalībvalsts, bet atrodas citas dalībvalsts teritorija. Tātad te ir runa par um, <clears throat> atļaušanu pēc zinām procedūru ievērošanas. Negribu sīkāk vēl par uh, šo tēmu stāstīt, jo diskusijas turpinās, taču tiešām ceru, ka pēc diviem, trim mēnešiem mums visiem kopā pārdomēji, parlamentam un, protams, komisijai izdosies sevi apsveikt ar šo vienošanos, kas mums ļaus pirmo reizi panākt saistošu juridisku normatīvo ietvaru, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību dalībvalstīs. <clears throat> Vēl cita prioritāte, protams, ir Eiropas komisijas vakardienas paziņojuma atbalsts par klimatu, par 2030. gada klimata pārmaiņām un enerģētikas e, ietvaru. Un te ir jāstiprina gan enerģētika Eiropas Savienībā, gan arī klimata pārmaiņu apkarošana. Šis temats nodarbinās vides grupu un enerģētikas grupu Eiropa padomē tā, lai ir īsten tikt, notikt viedokļa apmaiņa starp ministriem attiecīgajai sanāksmēs, kas notiks martā. Tā kā šis temats ir ļoti svarīgs, proti enerģētika un klimata pārmaiņas, tas tiks apspriests arī eh, samitā marta beigās. Ceram, kā konkrētās diskusijas starp visiem, visām institūcijām padome, komisija, parlaments. Ceram, ka šīs diskusijas beigsies līdz šī gada beigām. Tātad, lai diskusijas noslēgtos vēl pirms, um, tātad ar Itālijas prezidentūras beigām. Vakar komisijas priekšsēdētājs Barozu sacīja, ka rīcība klimata interesēs ir svarīga mūsu planētas nākotnei un īstena Eiropēskie enerģētikas politika var būt atbilde mūsu konkurētspējas nostiprināšanai. Es uzskatu, ka Eh, vakar izskanējušā asņa, apņemšanās <clears throat> attiecībā uz pasākumiem var būt Eiropai realistis darbības ietvers. <clears throat> Šo jau vakar sākto diskusiju gaismā Grēcijas prezidentūra izvir šādus mērķus nodrošināt pāredzamību dalībvalstīm un uh, ieguldītājiem, lai būtu skaidrs, ko Eiropas Savienība paredzējusi dalīt, darīt līdz 2030. gadam. Otrakārt, jāpieņem kopīga Eiropeiks nostāja par uh, saistībām, par emisiju uh, samazināšanu, ņemot vērā vienošanos, kura, kā gaidāms, tiks pieņemta Parīzē, uh, ANO sanāksmē COP21 2015. gadā. Tālāk Eh, enerģētikas eh, drošības nodrošināšana, piegādes nodrošināšana, attīstot tālākus eh, <clears throat> tīklus, pateicoties kopēju interešu projektiem PCI un tālāk tāda tehnoloģija attīstība, kas izmanto, kas maz emitē CO2 un nodrošināt arī jauns darba vietas. Mēs domājam, ka mūs visu Eiropas Savienības tautu interesēs ir izveidot tādu ekonomiku, kas e, nodrošinās jau esošās darba vietas, izveidos jaunas un līdztekus tam būs mazāk atkarīga no e, enerģētikas e, <clears throat> importa un pamatosies uz vietēju tīras enerģijas ražošanu. Es eh, smalkāk par to nestāstīšu, taču es domāju, ka emisijas samazinājās par 40% līdz 2030. 30. gadam salīdzinājumā ar atsaucas gada 1990. Ga, 90. gadu ir īstenojums mērķis. <clears throat> Tas arī būs eh, svarīgs mērķis, lai Eiropas ekonomika ražot mažāk emisiju. Un eh, tas arī veicinātu jauns darba vietas. Un vēl vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienībai, Eiropai arī turpmāk jāturpina pievērsties, koncentrēties uz atjaunīgo enerģijas avotu iekļaušanu enerģētikas kokteilī katrā dalībvalstī. Un vēl gribu norādīt, ka ļoti svarīga energoefektivitāte šai ziņā. Gribu jums apliecināt to, ka Grieķijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai atvieglotu diskusijas padomē par šo tematu. Un līdztekus tam mēs pēc iespējas vairāk virzīsim diskusijas par normatīvajām izmaiņām, attiecībā uz struktūrāliem reformām, kas nepieciešams eh, ir <clears throat> attiecībā uz eh, patentu tirzniecību. Tālāk, kaut arī mūsu rīcībā ir maza laika, mūsu mērķis ir virzīt tālāko tematu par um, uh, kūģniecības uh, izraisīto izmešu monitoringu, uh, paziņošanu un verifikāciju. Jūs zināt, šis ir ļoti tema, tehnisks temats, un eh, pirmo reizi tas attieksies arī uz trešo valstu kuģiem. Līdz ar to ir svarīgi, lai šie noteikumi būtu īstenojami un lai eh, tas neradītu papildu administratīvo slogu. Vēl vēlamies novēr, eh, uzsvērt, ka ir panākts būtisks uh, progress priekšlikumos, kas ir iekļauti Dohas e, sarunu grozījumu pakotnē. Mēs atzīstam, ka pēc iespējas drīzāk ir jāapstiprina e, šīs Eiropas er, Savienība ārkārtīgi svarīgais tiesība akts, ņemot vērā starptautiskās sarunas par klimata izmaiņām, kur galvenais mērķis ir panākt e, saistošu vienošanās Parīzē 2015. gadā. <clears throat> Par spīti laika ierobežojumu mēs mēģināsim visu, kas da, ko varam darīt šai ziņā. Tāpat mēs eh, vēlam, eh, vēlamies arī panākt progresu citā svarīgā tematā attiecībā uz veselību un vidi. Tātad eh, <clears throat> te ir runa par gaisa kvalitātes pakotni. Un iesniegsim <clears throat> piedāvājums par nacionālo emisiju griestu diskusijas direktīvas pārskatīšanu Jūnijā ceram, ka mums būs iespēja pabeigt šīs sarunas vides eh, padomē. Tālāk pievēršoties eh, plasmasas maisiņiem. Eh, padome jau ir atzinusi, ka tas ir ļoti svarīgs temats, jo uh, maisiņu pārpalikumi piesārņo pat jūras. Un tagad <clears throat> pievēršoties neregulatīviem tematiem. Uh, Vēlos uzsvērt šādas lietas. Pirmkārt, vides padomes ieguldījums Eiropas pusgada procesā. Par to spriedīsim vides ministru padomē Mārtie. Otkārt, bioloģiskās daudzveidības padome secinājumi, ņemot vēro, <clears throat> vērā starptautiskos konferenci COP12 Dienvidu Korejā, un šie secinājumi mums ir jāpieņem jūnija padomē. Treškārt, Eiropas Savienības darbības koordinēšana, eh, ilgspējīgas attīstības eh, jautājumos, ņemot vērā virzību pēc 2015. gadā Rio plus 20 un gatavošanos <clears throat> kopīgo eh, nostāju paušanai pirmajā <clears throat> ANO Uh, plenāra sesijā, kas veidīta videi Nairobi un tā ir gaidām jūnijā. Tālāk <clears throat> mums jāizstrādā savu nostāju par saistībām uh, attiecībā uz ārhus nolīgumu. Tālāk arī ir vēl gaidām darbība uh, attiecībā uz COP20 sanāksmi, kas būs Limā 2014. gada beigās. Bonnā darbojoties, uh, gatavojoties Limas konferencē, nu, jūnijā notiks sanāksme, vēl vēros uzsvērt, ka 2014. gada 14. un 15. maijā Atīnās notiks neoficiālā vides uh, ministru sanāksme, kuras temats būs um, zilā attīstība. Šilā ekonomika Eiropas Savienībā sniedz darba vietas pār par 5 miljārdiem cilvēku, un eh, tās apgrozījums ir 500 miljārda eiro Eiropas, eh, ieguldījums Eiropas ekonomika 500 miljārda eiro. Tad mūsu mērķi līdz 2020. gadam <clears throat> nodrošināt 7 miljārdus darba vietu un ieguldījumu Eiropas ekonomikā 600 miljārda eiro apjomā sadarbībā ar gaidāmo Itālijas proedriju, uh, Itālijas prezidentūru. Mēs 2014. gadu esam nodēvējuši par vidusjūras gadu, un šajās ietveros maijā mēs organizēsim <clears throat> starptautisku ministru konferenci, kuras temats būs vide un klimata izmaiņas vidusjūrā, arī vidusjūras valstu savienības ietveros. Vides padomes sanāks notiks eh, Grieķijas pretdevas laikā 3. martā Briselē un 12. jūnijā Luksemburgā. Un vēlos paut, paust cerības, ka jūs mums palīdzēsiet Grieķijas pretdevas laikā un mēs prezidentūru mēģināsim panākt pēc iespējas eh, radošāku sadarbību ar jūsu komiteju un vēlreiz atkārtoju esmu priecīgs, ka mums ir tāda vides komiteja, kas palīdz Grie Eiropas saimnības pilsoņiem uh, risināt viņu problēmas, kas saistīts ar vidas aizsardzību un klimata izmaiņām. Paldies! Paldies, ministra kungs! <clears throat> mums uh, ir priekšā daudz darba, bet mums laika nemaz tik daudz nav, jo līdz lieldienām mums eh, šis darbs būs jābūt pabeigušiem, tātad nāksies pasteikties <clears throat> parlamentam. Sasaikumam ir palikuši vairs tikai četri, nu, patiesībā tikai trīs mēneši, bet man liekas, ka mums var izdoties. Un mums ir arī viesi. Ļoti svarīgas personības no Francijas. Proti, eh, tie, kam jāimplementē departamentā um, likumdošana, ko mēs šeit arī nolēmām. Astoņi Francijas republikas uh, prefekti. Uh, sirsnīgi sveicam jūs kā Sofijas Okonijas viesis vidas komitejā. Genau. Zāles aizmugurē viņi sēž. Un koordinatoru raundu atklājumu. Pirmais Pēters Līs, Linda Mekevena, Kris Devens, Satu Hasi, Anna Rosbacha, un tad vēl gojas vārdā runātājs. Bet sāksim ar Pēteru Līzi. Paldies priekšsēd ministri par uh, jūsu prezentāciju. Vispirms es gribētu paust savu solidaritāti ar tiem grieķiem, kam pagājušajā gadā nācās nest liels upurs. Un jūsu veselības ministra kolēģiem vakar arī teicu, ka tas tomēr ir panākums ka Grievijai tagad ir struktūrāls budžeta pārpalikums. Tā ir situācija, e, par kuru ASV e, varētu tikai sapņot. Un tas ir pierādījis, ka nebija taisnība visiem tiem, kas arī manā valstī ir Eh, kuri eh, ir eh, sacījuši, ka Grieķija būtu jāizslēdz no Eirozonas. Es gribētu jūs iedrošināt kopā ar jūsu portugāļu kolēģi, jo Portugāla ir līdzīgi sarežģītā situācijā energoefektivitātes un atjaunīgās uh, enerģijas tematu uzskatīt, kā arī snājuma daļa. Uh, Žoržs Moreira, jūsu portugāļu kolēģis, ir prezentējis ļoti interesantas uh, E, ierosinājumi šajā sakarā un būtu ļoti jauki, ja Grieķija varētu koordinēt savu darbu ar Portugālu šajā jautājumā. Divu punktu par jūs pieminēto, piemēra, e, pirmkārt par avio uh, nozari. Trialogs būs sarežģīts. Tas šeit komitejas debatē uh, bija jaušams, ka parlamentu un uh, padomas pozīcijas ļoti krasi atšķirsies. Mums ir ļoti svarīgi To priekšsēdus arī teica iepriekšējās debatēs, ka mums ir jāgādā par to, lai dalībvalsts e, spēkā esošo likumdošanu e, transponētu un piemērotu, e, jo mēs vien gadu stop the clock nolēmām. Ir aviokompānijas, kas e, negrib avio e, šajā emisiju tirdzniecības schēmā piedalīties, no Atenas uz Mīņķenu, piemēram, mēs kā Eiropieši nevaram pieļaut to, ka iekšērās lidojumos attiecībās tiem netiek ēs likumdošana piemērot. Attiecībās tur jau grib jums lūgt, jau ļoti saulēcīgi un ļoti noteikti apelēt pie saviem kolēģiem arī pie valsts eh, finanšu ministriem runāt par nozīmēšanu, to, ko angliski dēvē earmarking. Eh, tātad, eh, guto ienākumu, saulēcīgu nozīmēšanu konkrētiem mērķiem vai iezīmēšanu Eh, finanšu ministra līdz šim ļoti dogmātiski pret šo jautājumu ir attiekšies, bet tādu mēs nevaram būt, ja gribam līdz aprīlim rast risinājumu. Pēdējais. Jūs jau vakardien pieminējāt komisijas paketu 2030. gada mērķu sakarā, nerunāšu detalizēt par to laika, nav tik daudz, bet gribu jūs ļoti lūgt padomāt, kā mēs savus mērķus nākotnē varēsim sasniegt un kā mēs uh, veidojam ES likumdošanu. Komisija ļoti puķaini izteicās, piemēram, attiecībā uz atjaunīgo enerģiju, atjaunīgiem energoresursiem. Viņi sacīja, ka pārvaldības jautājums vēl nesot izlemts. Mēs kā Eiropas parlaments to varam uzskatīt par kara pieteikumu, jo pat labā mums ir eh, direktīva ar padoms un parlamentu koplēmumu ja turpmāk būs kaut kas, kur eh, parlamentam būs mazāk teikšanas, tad tas ir uzbrukums demokrātijai. Grieķija ir demokrātijas dzimtene, un es gribu jūs ļoti mudināt. Lūdzu, padomē, neaizmirstiet, ka visu, ko mēs darām, var tikai koplēmās ar padomu un parlamentu tikt nolemts nevis kaut kādā citā veidā. Paldies, Pēter Līz, Linda McEvan varbūt viss spēs izteikties tik kodolīgi. Lūdzu, Linda. Jā, paldies priekšsēdētāja, izteikšos tiešām kodolīgi. Ministra kungs, man ir liels prieks, ka jūs esat šodien šeit un esmu pārliecināta, ka strādāsiet pie tā, lai uh, pa, pēc iespējas pabeigt tās lietas, kas ir iesāktas. Uh, tomēr gribētu runāt par diviem jautājumiem. Kā jau Jūs teicāt, jūs prezidentūra sakrīt ar laiku, kad skatām uh, pakotni 2030. Daudzi uzskat, ka tā nav pietiekamā ambiciozi, ja salīdzinu to, kur esam šodien, ar to, kur bijām 2009. gadā, kad komisārs Dimas, Grieķijas izcelsmes komisārs, uh, nāca klajā ar ambiciozu klimata pakotni, kas deva mums līdera lomu starptautiskajās sarunās, tad tas, ko dzirdējām vakar no komisijas, ne tuvu nelīdzinās tām. Patiesībā tā ir atkāpšanās visos līmeņos. Es eh, nevainoju komisāru Hartgārdu, bet es eh, vainoju komisijas priekšsēdētāju Barozu par vāju vadību, par to, ka viņš ļauj šajās diskusijās dominēt eh, nozars pārstāvjiem un ļauj atsevišķām dalību valstīm stāties ceļā. Eh, mūsu komiteja nobalsoja trīma ambicioz, par trim ambicioziem mēķiem 2013. gadam, un eh, es ne, neredzu, kā būtu iespējams īstenot energoefektivitātes pasākums bez noteiktiem mērķiem. Un, lai to sasniegt, ir nepieciešama rīcība politika. Un tas, eh, tas, ko es sagaidu no klimata pārmaiņu likumdošanas. Un es ļoti ceru, ka jūsu prezidentūra nebūs pakļāvīga. Ja tad, kad 2015. gadā būs klimata eh, sarunas eh, Parīzē, nu, mums kaut kas ir jāmaina, lai mēs nebūtu atpalicēji robežās. Vēl viena lieta, par ko varbūt jūs neesat atbildīgs, bet lai, es gribētu, lai jūs zinātu par endokrīnās sistēmas, endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām. Pirms dažiem gadiem Eiropas Savienība aizliedza bisfenolu A. Tā ir ķimikālija, kas tiek izmantota uh, plastmasas pudeļu ražošanā. Komisija solīja, ka Eiropas Savienība rīkosies attiecībā uz endokrīnās uh, Nu, endokrinai sistēmai kaitīgām vielām, bet jāsaka, ka viss ir atlikts par gadu, un mēs atkal redzam, ka šī komisija ir vāja, padodas eh, ražotāju lobijam, bet sabiedrība atbalsta šādus pasākums. Jūs esat politiķis tāpat kā es, un mēs zinām, ka mums dažreiz nākas konfrontēt ar dominējošu nozars viedokli. Uh, Vestlūna kungs, mans kolēģis, kurš diemžēl nav šeit, viņa ir um, deputāte no Zviedrijas, un viņa, viņai tika solīts, ka progress būs no komisijas puses. Es ļoti ceru, ka jūs kā padomas prezidējošā valsts izdarīsiet savu spiedienu. Paldies! Paldies, Kris! Paldies, Kris Devis, nākamais. Uh, minister, welcome. Uh, I did want to... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju runāt par divām lietām. Vispirms par Eiropas vidas likumdošanas īstenošanu un tās vienlīdzīgu un iedarbīgu īstenošanu. Mēs pieņemām uh, likumdošanas aktus, bet šo likumdošanas aktu īstenošana dažādās dalībvalstīs atšķirs. Tās dalībvalstis, kas saskars ar finanšu grūtībām, nevar nodrošināt atbilstošās inspekcijas pārbaudas, tas nenovēršami ir grūtāk saspringtos budžeta apstākļos, bet vai dažādas dalībvalstis tomēr konsekventi um, neatšķiras šīs likumdošanas īstenošanā? Jo likumdošana ir tāda, ko dalību valstis var ļoti dažādi interpretēt, un pēc tam arī Eiropas justīcijas tiesa to interpretē atšķirīgi. Kad pēdējo reizi padomē tika runāts par šo dažādo atšķirīgo Eiropas Savienības tiesību normu traktēšanu? Otrs jautājums par plasmasas maisiņiem. Jūs jau pieskārāties atkritumu problēmai un par to, ka šie plasmas maisiņi tiek izmētāti jūras vidē, bet daudzi lobby, kas ir saistīti ar plasmas maisiņu ražotājiem, teiktu, ka, kas attiecās uz CO2 saturu. Tad patiesībā citi iepakojumu maisiņi, kas varētu tikt izmantot arī pārtiks pārnēsāšanai, ražošanas procesā rada daudz lielākas CO2 emisijas. Paldies, un tālāk došu vārdu Hasī kundzei lūdzu. Paldies, ministra kungs, kā atnācāt, lai eh, parunātu par ļoti plašu jautājumu spektru. Jūs pieminējāt klimatu pakotni, ko publicēja komisija vakar, un komisija to vērtēja kā ambiciozu. Nu jā, ko gan vēl viņi būtu varējuši pateikt paši par savu priekšlikumu. Bet es piekrītu tam, ko teica Linda Makevans kundze. Tas ir sarūktinājums, un uz to norādīja arī uh, attīstības eh, valstu diplomāti, kas atbildīgi par eh, klimatu pārmaiņu pasākumiem. Un varbūt tomēr Grieķijas prezidentūra padomē varētu darīt kaut ko lietas labā, lai pastiprinātu tieši energoefektivitātes jautājumu lomu un atjaunojumu energoresursu izmantošanas jautājumu. Bet Ir divi konkrētāki jautājumi saistībā ar klimatu likumdošanu. Mēs zinām, ka nozara, kur emisijas visstraujāk pieaug, ir transporta nozara. Tiek gatavoti vairāk svarīgi tiesību akti, lai uh, samazinātu šīs emisijas vai lai iedarbotos tām. Viena ir tā saucamā iluk likumdošana. Padoma vēl nav vienojusies par kopīgo nostāju. Eiropas parlaments ir paudis plašu atbalstu domai, ka tiks noteikti griesti degvielām, kas tiek iegūtas no pārtikā izmantojamām izeivielām. Un arī Eiropas uh, parlaments ir pieprasījis, lai netiešie zemes izmantošanas faktori, kā arī degvielas specifiskie faktori vai izējumateriāla specifiskie faktori tiktu ņemta vērā. Uh, eh, Kāda ir Grieķijas prezidentūras plāna? Vai jūs strādāsiet pie tā, lai sagatavotu padomas nostāju iluk jautājumā? Tālāk degvielas kvalitātes direktīva. jā, arī tā sagādāja sarūktinājumu mums. Vakar komitejā mums bija viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem par to, ka no tās klimata pakotnes, kas tika pieņemta pirms pieciem gadiem, degvielas kvalitātes direktīva vēl nav tikusi ieviesta. Un es gribētu dzirdēt, vai Grieķijas prezidentūra atbalsta šo direktīvu un tās ieviešanu attiecīgi. Un vēl trešais jautājums par ģēmo. Es vakar dzirdēju, ka tas ir saistīts ar lauksaimniecības ministrijas pilnvaru jomu, bet Mans Grieķijas kolēģis no Grieķijas runāja ar Grieķijas valdības lauksaimniecības ministru, un viņš teica, ka šis jautājums attiecas uz vidas ministru. Es nezinu, kā Grieķijas valdībā ir sadalīta ģēmo piekritība, bet gribu vaicāt. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments ar lielu balsu vairākumu nobalsoja pret jaunu GMO kukurūzas paveidu 15.07 kukurūzas paveids, jo šādas atļaujas izsniegšana pārsniedz komisijai piešķirtās pilnvaras. Atbilstoši manā rīcībā esošai informācijai, Grieķijas prezidentūra plāno iekļaut šo jautājumu kā A punktu nākamajā ECOFIN padomē. Mēs zinām, ka pavisam nesen Eiropas justīcijas tiesa atcēla anflora kartupeļu uh, šķirnes atļaušanu, kas arī ir GMO, jo procedūra esot bijis nepareizi. Iespējams, ka arī šeit pastāv tāds risks. Uh, Jautājums pirmkārt, vai jūs respektējat to, ka lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu nobalsoja pret eh, šādām eh, komisijas pilnvarām, un vai jūs atzīstat šo procedūru? Paldies Hasī kundzei, Anna Rosbaha lūdzu. Uh, tak til ministeren for, at han kommer her i dag, og jeg er meget tak for hans Paldies ministram par to, ka viņš ir mūsu viesis, un paldies par viņa visaptvarošo prezentāciju. <clears throat> Paldies kā pievērsāties enerģētikas tematam. Es nedaudz to visu paskatīju pirms ministra ierašanās, un es ievēroju, ka Grieķija izmanto tikpat daudz enerģētikas privāto mājokļu apkurei, cik Somija. Mm, tas ir uh, tā ir viela pārdomām, ko varētu darīt, lai izmantot mazāk enerģētikas eh, jūsu valstī. Taču ne jau tāpēc vien mēs atrodamies šeit. Mums jāredz, kā mēs varam samazināt mūsu fosilo enerģētikas avotu izmantošanu. Kā mēs varam jā, veigās izstrādāt vērtīgas institīvas, lai vairāk iespēju izmantot būtu vēja enerģija. Jūs runājāt par eh, Mm, plasmas maisiņiem, taču te nav runa tikai par atkritumiem, bet arī par resursu atkārtot izmantošanu. Kā mēs varētu atkārtot izmantot resursus, nevis vienkārši apmierināties ar to izmešanu? Ir pārtikas uh, uh, produktu, kurus nevar izmantot pārtikai pēc, uh, piemēram, izmantojuma termiņa beigām, taču tos var izmantot citādi, enerģijas ražošanai kaut vai. Ir daudz variantu Piesārņojums nav tikai gaisa piesārņojums, to izraisa arī jūrniecības nozara. Grieķija ir jūrniecības tradīcijas valsts, ir ļoti daudz kuģu, kas tiek ražoti Grieķijā. Tātad Grieķijai jārīkojas, kad mēs runājam par bioloģisko daudzvarību, par jūras vidi, par visiem ar jūras saistītiem jautājumiem vidusjūras reģionā. Vēl man ir šāds jautājums. Vai ir paredzēts projekts vai vairāk projekti, plāni sadarbībās Eiropas Savienības dalību valstīm šai ziņā? Es esmu no Dānijas, Mēs esam Baltijas jūras piekraste, un visas valstis ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Tā noteikumi ir visām valstīm vienā. Taču vidus jūras piekraste ir valstis, kas nav ES dalībvalsts. Tātad kādas varētu būt kopīgās institīvas, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību vidus jūrā? Šādi ir mamata pamatpunkti, kuriem vēlēs pievērties, pievērsties. Liels paldies, ka pievērsāties bioloģiskajai daudzveidībai. Paldies, un tagad mūsu vidū gribas sveikt vēl vienu apmeklētāju apmeklētāju grupu, proti pēc kolēģi Karlheinz Fronens ielūguma 37 uzņem svetis darbinieki viesojas mūsu komitejā. Šeit ir tieši īstā komiteja jums, jo mēs arī šeit strādājam ar dzīvnieku veselības un labturības jautājumu. Jūs esat eksperti no ASV, no visas Eiropas, ja esmu pareizi informēts. Tā kā sirsnīgi sveicam jūs Tātad tie ir praktiķi, kas eh, klausās mūsu diskusiju. Nu, sirsnīgi sveicam jūs. Un tagad turpinam ar koordinatoru uzstāšanos. Gos vārdā kolēģis Angurakis uzstāsies, ja es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Citādi atvainojiet, kļūdami izrunu. Pareizi izrunājāt. Bija viss pareizi. Priekšsēdētā kungs. Mūsu novērtējums ir tāds, ka Grieķijas prezidentūras programma, tie pasākumi, kas jāizno Eiropas Savienībai pēdējā prezidentūrā, ja tā varētu sacīt, pirms eh, Eiropas, Sanības, Eiropas parlamenta vēlēšanām, ir kārtējies uzbrukums gan darba, gan sociālajām eh, darbņēmēju tiesībām, ņemot vērā uh, problēmas vides jomā. Es to uzsveru tāpēc, ka, kā ievadvārdos sacīja Grieķijas prezidentūra, visa programma, protams, ir vērsta gan uz eh, Eiropas stratēģijas 2020, eh, gan arī eh, saistībā ar stabilitātu un nodarbinātību. Tātad tās viss ir stingras politikas, kas ir novadušas pie uh, Eiropas Savienības dalībvalstī valdošās, uh, valdošās uh, ārkārtas situācijas, te runa par 27 miljardiem bezdarbnieku un miljoniem iedzīvotāju, kas ir nabadzīgs slokšņa. Tāpat mēs uzskatām, ka uh, klimata pārmaiņu novēršanas vārdā, bet patiesībā lielo monopolu interešu aizsardzībā Eiropas Savienība šietiem vēlas tikt pāri kapitalistiskai krīzei. Tad tika ievies šis princips piesāņotais maksā un <clears throat> atkritumu <clears throat> eh, emisiju tirzniecības sistēmu un pierādījās, ka patiesībā šī sistēma tika izmantot, lai ietaupītu izdevums eh, lielajiem monopoliem, nevis lai īsten uzlabotu darbņēmēju apstākļus. Uh, Tā kā šeit izskanē visādi temati, taču jūs tomēr neminējat vienu svarīgu tematu. Vēlos uzdot šādu jautājumu. Ko darba ņēmēji Grieķijā vai Spānijā var sagaidīt no atjaunīgiem enerģijas avotiem, jo mēs zinām, ka tūkstošiem cilvēku Spānijā no atjaunīgiem enerģijas avotiem uh, ir zaudējuši līdzekļus un arī Grieķijai līdzekļi. Grieķijā atjaunīgo enerģiju avotu nodoklis uh, ir milzīgi pieaudzis, bet patiesībā labumu no tā nav. Un uh, tūkstošiem ģimeņu Eiropas dienvidu valstīs uh, paliek bez elektrības. Mēs uzskatām, ka jūsu izklāstītā politika vēl vairākas pasliktinās vispārējo stāvokli. Vēlamies novēr, norādīt, ka par spīti stratēģiem 2020 bezdarbs pieaug un nevar neizmantot šo iespēju, lai norādītu, cik briesmīgi ir situācija atkrituma pārvaldības jomā Grieķija. Es esmu transporta komitejas loceklis. Mūsu komiteja septembrī apmeklēja Grieķiju, redzējām, kāda briesmīga situācija tur valda. Uh, atkritumu jomā. Ir ļoti liels poligons Atenās, tas, tas vesels 50 gadus moca darba ņēmējs un neizskatās, ka šī problēma jebkad tiks atrisināt. Un noslēgumā vēlos pieņemiet, eh, pieminēt Ermioni reģiona nepieņemamo problēmu. Tas attiec uz jūras stratēģiju un zilo atti attīstību. Ir liels eh, starptautisks uzņēmums, kas eh, būvē viesnīcas piesārņo vidi un 50 tūkstoši tonu atkritumu ir šur un tur nelegāli izmesti, lai izpildītu lielo kapitālu, kapitālu vajadzības. Nu pat uh, apspriedos ar ministru, dosim vēl uh, visiem pāriem arī vārds Karl-Heinzam Florencam, Arsenim, Estrelai un Sofiju Okunī. Tas... Tad visi šie kolēģi, kurus es nosaucu, lūdzu uzstājieties neilgāk kā pusotru minūti, zinu, nav viegli. Es gribu dot visiem iespēju uzdot jautājumus, un tad ministrs atbildēs tos visus kopā. Tad pirmais - Karlheinz Florence pusotru minūti. E, lai ministram nav tik briesmīgi daudz gari jāp Uh, atbildi. Jūs runājāt um, um uh, jūras transports un atkritumu, uh, nē, atkritumu uh, pārvadāšana, atkritumu, uh, un mēs redzam, cik komisija šajā jautājumā ir vāja pretim dalībvalstīm, jo uh, tā uh, jau spēkā esošu likumdošanu vienkārši negādā pat tās piemērošanu. Tas ir tiešām bēdas stāsts. Lūdzu gādējiet par to, lai noteikumi, kurus mēs padomjam parlamentā esam e, nolēmuši, tikt arī piemērot. Tas pats attiec arī uz šiem plasmas maisņiem, par tiem arī runa. Ja mums Eiropā nav saprātīgas e, atkrituma savākšanas un ap 60% vienkārši nonāk atkrituma izgāstoties, tad nav ko brīnīties, ka šie vieglie maisiņi lidinās pa gaisu. Esam panākuši labu rezultātu attiecībā uz tabaku lūkšu jūs, nezinu, vai jums tas ir jūsu dosē ierakstīts, lūdzu eh, veltiet šim jautājumam uzmanību. Es gaidu no Pētera Līzes eh, šeit kaut ko, ehm, un līdzīgi kā viņš, es arī domāju, ka jūs šo darbu veiksiet labi, un lūkšu jūs šeit būt nepiekāpīgam, jo mēs šeit grūtos sarunās panācam kompromisu. Es gribētu vienā jautājumā eh, nepiekrīst kolēģei Hasī Ailuk ir kaut kas tāds, eh, ka mēs vienkārši nevaram paredzēt, kur tas novedīs. Ja manā ciematā mums drīz būs jājautā, vai mēs drīkstam zināms augļus audzēt, vai tā tad ar Eiropu būs, Eiropai būs gals pienācis. Eiropa mani saknā lupata, to lūdzu eh, nepulties, atlieciet šo darbību nākamajai padomas prezidentūrai. Paldies, Rika Ivārot, pusotru minūtu, nākamais Kritons Arsenis. Paldies. Es priekšsēdētāju ministrs kungs, esat sveicināt mūsu komitē, esmu šeit ar, ar zaļo plāksnīti priekšā. Esat preicināts, sveicināts mūsu komiteja. Vēlos, lai jūs zināt, ka Eiropas parlaments un šī komiteja būs jūsu tumā, lai jūs atbalstītu uh, pavisam sirsnīgi. Ja? Pirms kāda laika es biju iesniedzis jautājumu par to, ka tiek pārkāpts, pār, tiek pārkāpts Eiropas eh, direktīvas un eh, starptautiskās vienošanās par eh, pētījumiem Krētas salas dienvidos meklējot enerģētikas avu, enerģijas avots. Sanāk, ka šādi izmeklējumi situāciju padara bīstam valstīs seismiskās aktivitātes dēļ. Ir zināms, ka jūsu politiskā darba krātība ir tieši naftas ieguves virzība. Tas jūs skatījumā ir priekšnoteikums, lai valstī būtu nākotne, tā jūs bieži vien sakāt. Un iespējams tieši apsvērumu dēļ jūs iestājaties arī pret backloading, emisiju tirzniecības sistēmā. Ņemot vērā šos eh, jūs ieskats, kā jūs varat vadīt Eiropas vides ministru padomi, lai uh, Eiropā tiktu meklēti naftas uh, eh, iegūsie avoti. Paldies, Estrēla, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrkums vēlos jūs uzteikt mūsu vidu. Nekurai. Jā, oktobrī Korejā notiks ANO bioloģiskās daudzveidības organizācijas eh, vai līguma eh, slēdzēja pušu konferenci, lai pastiprinātu eh, suga aizsardzību un pasargātu no izmiršanas zināmas sugas. Pagājušajā gadā man bija iespēja gribu eh, vadīt Eiropas parlamenta delegāciju, eh, kas eh, mm, viesojās Indijā, kur notika līgumsvadzē pušu sarunas un tika panākts progress attiecībā, piemēram, uz labāku finansējumu. Industriāli attīstītās valstis apņēmās divkāršot finansiālo atbalstu attīstības valstīm. Ņemsim vērā arī to, kas ir Grieķijas prezidentūras darba programmā ierakstīts attiecībā uz šīs svarīgās konferences gatavošanu. Jautāšu ministram, kādas ir Eiropas Savienības prioritātes šajā konferencē, kas notiks oktobrī Korejā. Paldies, Spiros Daņelis! Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētā. Godātais ministrē, esat sveicināts mūsu komitejā. Gribu novēlēt Grieķijas prezidentūrai, lai tā būtu veiksmīgs virzītājs spēks, efektīva sava darba veicēja, risinot tās problēmas, kas nodarbina mūsu kopīgo mājokli. Un, protams, pašsaprotams ir tas, ka Eiropas parlaments konstruktīvi sniegšu jums atbalstu. Gribu apsveikt Grieķijas prezidentūru, ja tā savās eh, prioritātēs iekļāva zaļo attīstību un jūras ekonomiku, jūrniecības ekonomiku. Un es esmu Eiropas parlamenta referents jautājumos par zaļo, zilo attīstību. Es gan esmu saprats, ka jūs nebūsiet galvenais jūras politiku koordinators, visticamāk tā būs jūrniecības ministrija, tomēr zilās attīstības pamatpriekšnoteikums ir tas, ko saprot gan jūs, gan jūsu lomas dēļ, gan arī jūsu personīgo ieskadēļ, jo palielinās piekrastes vides izmantošana, jo vairāk ir nepieciešams izveidot sistemātisku, koordinētu piekrastes vides pārvaldību. Gan tāpēc, ka piekrastes vide ir īpaši jutīga, gan arī tāpēc, ka ir nepieciešams nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Tātad šeit galvenais ir plānošana attiecībā uz piekrastes vidi. Mēs jau esam sākuši pirmo trialogu, tagad mēs tuvākajās dienās sagaidīsim otro trialogu. Um, aina, kas pavars padomē, ir uh, pamats pašām. Nostāja ir īpaši negatīva pret domu, ka varētu uh, kopīgiem spēkiem veidot uh, piekrastes politiku. Un te es vēlētos zināt, kāda varētu būt jūsu mm, normatīvā iniciatīva, lai tomēr uzlabotu šīs nostājas eh, padomē. Paldies. Paldies un beigās Sofija Okunie. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātā. Ministra kungs, paldies, ka esat mūsu viesi šorīt. Es vēlos izteikties saistībā ar šo diezgan apstrīdamo Eiropas komisijas priekšlikumu, proti piešķirt atļauju ģēmo kukurūs paveidēm 1507. Šis priekšlikums šodien Grieķijas prezidentūrai ir eh, cietais rieks gan no politiskā, gan juridiskā viedokļa, jo te ir runa par ANO, par lauksaimniecības padomu kā tas viss tiks pakļauts diskusijām, iespējams, ka debašs nemaz nebūs. Katrā ziņā Eiropas parlaments ir noraidījis ar ļoti plašu vairākumu šo ideju piešķirt atļauju audzēt šo ģemo kukurūzu paveidu, jo tas izraisītu nevēlamas uh, sekas dažām tauriņu sugām. Es gribētu zināt, Kāds jūs skatījumā būs spēku samērs starp dalībvalstīm padomē? Un, ja jūs man ļaujat eh, izteikties šādi eh, eh, izņēmumu kārtā, kāda ir Grieķijas valdības nostāja ģēmo jautājumos? Līdz ar to jautājumu rauns ir beidzies. Papildināšu, ka vakardien Eh, dzirdējām 2030. gada mērķis, 40% CO2 samazinājumu, tas ir nolemts. 27% mērķis atjaunīgiem energoresursiem, kas eh, rīzāk liek vilties, jo tas ir nekonkrēti. Es domāju, ka šeit ir milz potenciāls nodarbinātībā, ja mēs konkrēti nolemtu, kāda ir prasība tad eh, smagā rūpniecība un citas rūpniecības nozares zināt, ar ko viņam jārēķinās. Viņiem būtu investīcija drošība, ka mēs šo ceļu iesim tālāk. Nu, lūdzu to uh, arī paturēt prātā, kā arī emisiju tirdzniecības uh, sistēma, kas ir mūsu cīņas pret, uh, CO2, pret uh, klimata izmaiņu galvenais elements CO2 nodevu būtu bijis vēl labāks e, e, rīks, taču to mums Eiropā neizdodas īstenot tikai 17 vai 18 valstīs, tādēļ otrs labākais risinājums ir emisiju tirdzniecības sistēma. Šī sistēma ir jāpiemēro e, nākotnes prasībām, un te mēs varam laikam no ap, Lielbritānijas mācīties, nosakot Eh, oglekļa plus sistēmu. Eh, mums ir vajadzīgs pašregulējošs mehānisms, kas ir paredzams. Ja mums neizdosies šo emisiju tirdzniecības sistēmu iedarbināt, tad mēs arī turpmāk milzums par gāzi, naftu, oglēm terēsim un nebūs virzību uz citiem energoresursiem, kas mums nemaksātu neko. Tas mūsu tautsemniecību ilgtermiņā sagrauj. Uh, uzliektai nasts un arī mazāk nodarbinātība. Tādēļ mans lūgums eh, saglabājiet emisiju tirdzniecības sistēmu, tā ir jāpadara paredzama, prognozējama un skaidra, tad arī rūpniecība būs mūsu pusē. Un tagad eh, šeit mēs varam mācīties no Lielbritānijas aprīlī nosakot minimālu cenu CO2 certifikātiem. Tāds būtu mans personiskais lūgums, un es jūs neapskaužu debatēs par 2030. gadu mēķiem padomē, bet mēs kā parlaments pieņemam zināšanai, ka Eiropas komisija un Barozu kungs patiesībā ignorēja parlamentu, jo mēs centāmies septiņas mēnešus starp Rūpniecības komiteju un Vides komiteju abas, abi šie ekstrēmi patiesībā uh, Eh, rast eh, kompromisu. Mūsu lēmums bija 40% CO2 samazinājumu, ar to varam sadzīvot 40% energoefektivitātes, tas pilnīgi, tā pilnīgi pietrūkst, un tā būtu nodarbinātības programma maziem uzņēmiem, vidiem uzņēmiem, lai cilvēki atkal uh, eh, uh, dabūt darbu, un lai mēs energoefektīvāk būtu, un 30%, 20, 30% atjaunīgo energoresursu mērķis. Vispārējais ir atsaizmālēšana, jūs varēsiet tur uh, mocīties klimātu un energo ministru uh, sarunās, kam tagad kas ir jādara. Tātad komisijas ierosinājumi ir uh, um, diezgan izplūdes. Lūdzu, ministra kungs, vārds jums. Godātie deputēti sākumā pievērsīšos jūsu priekšsēdētāju komentāriem. Viņš mēģināja ko, rezumēt esošās problēmas. Priekšsēdētāja kungs grib jums apliecināt, ka prezidenta valsts um, amatā mēs mēģināsim darīt visu, kas ir uh, juridiski iespējams, lai pēc iespējas vairāk iestātos par ambiciozākām Eiropas Savienības nostājām visās vides uh, problemātikās. Jo tieši šajā virzienā mēs vēlamies dot, pilnīgi skaidri apzinoties, ka Eiropas Savienības nākotne nevar tik nodrošināta kā tikai ar e, vides aizsardzību, ar ilgspējīgu attīstību, ar darba vietu izveidu, pateicoties uh, zaļajai vai zilajai attīstībai. Un līdztekus tam, domāju, mums tas var izdāt, izdoties, saglabājot gan rūpniecības konkurētspējas, gan arī atļaušos pateikt kaut ko tādu, ko mēs aizmirstam. Arī mazo vidējo uzņēmumu konkurētspēju. Šie mazie vidēji uzņēmumi ir darba devējs gandrīz 90 līdz 95% visu e, Eiropas Savienības darba ņēmēju. Vēlos uzsvērt, ka mēs, kā prezidentūra, ceram, un es, kā vides padomis priekšsādātājs, ceram, ka Eiropas parlamenta deputāti un attiecīgās parlamenta komitejas mūs atbalstīs jo es uzskatu, ka mūsu mērķi ir vienoti. Un tagad izteikšos nevis kā prezidējušos valsts pārstāvis, bet gan kā Grieķijas pārstāvis, ka no uh, globālās finanšu krīzes un jo īpaši tās krīzes, kas pā, smagi skāra uh, Eiropas dienvidu valstu, dienvidu valstis, esam guvuši mācību par to, kā izvairīties no burbuļiem un kā uh, ir jāaizsargā vide un pareizi jāpārvalda visi šie faktori saprātīgi, paturot prātā vidas aizsardzību. Mm, priekšsēdētāji, gan, gandrīz, ka varu pievērsties vispirms jūs. Tagad pievēršos Līzes kungu jautājumu. Liels paldies, ka vēlreiz paudāt savu solidaritāti Grieķijas tautai. Mēs uzskatām, ka jau esam nonākuši smagā ceļa galā Un tagad Grieķijas pilsonim ir tiesības gaidīt pozitīvu reakciju uz tiem upuriem, ko viņš pēdējo gadu laikā ir nesis. Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas tautu gribas paudēji ir atbalstījuši Grieķijas pilsoņus, un par to mēs pateicamies. Šis jautājums par pārvaldību tiešām ir sarežģīts. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā pagātnē gūto pieredzi, mums ir jāapzinās, ka, ja vēlamies, lai Eiropa panāktu to, ko ar, ar vienu ir gribējusi panākt, prot, lai tā būtu līderi gan ekonomiskās efektivitātes ziņā, gan arī vides aizsardzības ziņā, tad vienīgā atbilde ir ieklausīties citam citā. Un te es runāju par Eiropas parlamentu, komisiju un padomu. Jo beig beigās tas, kurš uz savas ādas izjūt pozitīvas vai negatīvas sekas, ir Eiropas Sanības pilsonis. Un viņš pamatot ar skepsi raugās uz to veidu, kā mēs darbojamies. Tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienības Eiropas parlamenta vēlēšana priekšvakarā Mums ir jāsaprot, ka sadarbība ir pats galvenais risinājums. Pilsoņiem ir jāsaprot, ka Eiropa ir vienīgais risinājums, vienīgais veids, kā varam panākt, lai Eiropai būtu līderu pozīcijas vides aizsardzības jomā, un mums pie tā jāstrādā. Makavan kundze, Makavan kundze uzdeva jautājumu, cik lielā mērā Grieķijas prezidentūra mēģinās virzīt priekšu uzlabojums komisijas priekšlikumā par eh, klimata izmaiņām 2030. Par laimi vai par nelaimi, arī Grieķijas prezidentūras mērķis ir tāds pats kā visām citām. Tātad tā ir jābūt koordinētājai, jāatvieglo lēmumu pieņemšanu un galvenokārt jāņem vērā visu dalību valstu ieskate. Un vēl es vēlos sacīt, ka mēs mēģināsim panākt uh, kompromisus, lai panāktu abus mērķus - aizsardzība, vidas aizsardzība un klimata pārmaiņu novēršana un Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspēja gan lielo uzņēmumu, gan MVU uzņēmumu interesēs. Vēl vēlos uzsvērt kaut ko tādu, kas ir Grieķijas prezidentūras prioritāte. To mēs pieminējām vakar enerģētikas eh, komitejas sanākšanas laikā. Mazu ieņā, ienākumu ģimeņu aizsardzība. Ja apmēram 50 miljoni ES pilsoņu tiek apdraudāti enerģētikas trūkuma dēļ, tad tas ir īstens izaicinājums, uz kur mums jāatbild pozitīvi. Tātad tas viss ir mūsu mērķis, mūsu ambīcija uzlabot pozitīvi jau iesniegtos priešlikums. Tagad eh, runājot par eh, invazīvajām sugām, es gribu sacīt, ka ir tāds vils, kas īpaši smagi ietekmē vidi un cilvēku veselību. Šeit vēl Eiropas komisija nav piedāvājusi konkrētu likumdošanas projektu. Atbildu Dēvis kungam. inspekciju jautājums. Jā, jūs zināt, ka inspekcija temats ar vien tiek apspriests, kad ir runa par īstenošanas noteikumiem. Taču tagad tas ir dalībvalstu ziņā, dalībvalstīm. Mm, loģiski var būt pozitīvāks vai negatīvāks reakcijas, taču no mūsu viedokļa mēs uzskatām, ka būtu ļoti vērtīgi, ja pieņemot kādu regulu vai uh, direktīvu, mēs jau būtu nodrošinājuši to, ka šī tiesība akta īstenošana būs pēc iespējas pilnīgāka. Runājot par plasmas maisiņiem, es uzskatu, ka liela nozīme ir šo problēmu risināt nopietni. Šāda nopietnība īpaši ir tāpēc, ka tiek piesārņota jūras vide. Čelsī kundze pieminēja ko tādu, ko, par ko mēs šodien nespriedam. Un arī tas prezidentūras skatījumā ir svarīgs temats. Svarīgs gan maziem vidēju uzņēmumiem, gan arī mājasaimniecībām, ģimenēm, kam ir vidējs vai mazs ienākums visā Eiropas Savienībā. Te es runāju par energoefektivitāti un e, izolēšanas pret enerģijas zudumu gan mājokļiem, gan arī profesionālajām ēkām. Un te nu es gribu sacīt, ka mums prezidentūrai tas ir viena no trim četrām prioritātēm Un tas, tās ir prioritātes gan enerģētikas eh, ministram, gan arī klimata pārmaiņu un vīdes ministram. Nacionāla līmenī par spīt tām, ka nav vienlīdz, vien, viennozīmīgi skaidrs, kas kuram jādara. Es tomēr izmantošu šo iespēju sacīt, ka nacionāla līmenī mums ir ļoti ambiciozs programma eh, enerģētikas eh, ietaupīšanai. Tās apjoms vairāk par 1,2 miljoniem miljardiem eiro. Tas attiecas uz izolēšanu pirmajā mājoklī, galvenajā primārajā mājoklī. Un eh, tad mēs ceram izmant, eh, ekonomēt 50% no pieejamiem līdzekļiem. Tātad tas ir ļoti svarīgs jautājums runājot par zemes izmantojumu netīšiem izmaiņām. Man jāsaka, šis temats ir ļoti nodarbinājusi arī pēdējo padomu. Diemžēl mums neizdevās panākt vienošanās. Taču varu sacīt to, ka mēs izskatīsim visas iespējas, kuras ir mūsu rīcībā kā prezidentūras valsts, lai visas dalībvalsts pieņemtu vienotu nostāju. Pievēršos tagad degvielas direktīvai. Man jāsaka, ka mūsu rīcībā esošā uh, laikā tiek gatavota, uh, uh, gatavots pētījums no Eiropas komisijas puses. Tātad gaidām ietekmes novērtējumu. Ja prezidentūras laikā mums būs iespēja šo tematu skatīt, tad esam gatavi sniegt savu ieguldījumu būtiskās diskusijās padomē par šo tematu pievēršoties ģenētiski modificētajiem organismiem. Kultūru atzīšanas, atļaušanas tēmati ir saistīti ar lauksaimniecības ministriju, un lauksaimniecības padomē par to tiks spriest. Gribu uzsvērt divus punktus. Acīm redzot, eh, padomi ir vienot neatkarīgi no uh, Uh, sastāvu, kādā tiek apspriests kāds temats. Runājot par uh, ģenētiski modificētu kukurūzu paveidu, par to tiks spriests 12. Uh, februāra sanāksmē. Otrais komentārs, tas ir saistīts ar manas valsts nostāju par ģenētiski modificētu organismu audzēšanu. Un te varu sacīt, ka šī nostāja ir tagad un ir turpmāk būs ārkārtīgi negatīva. Enerģētikas taupīšanas jautājumu tam pievērsās Rozvaks kundze. Jums ir taisnība. Grieķijā tiek patērēts tikpat daudz, cik Somijā no enerģētikas viedokļa tā ir visizšķērdīgākā valsts Eiropas Savienībā. Un, diemžēl, tas attiec uz daudzām uh, Uh, e, valstīm e, ES dienvidos. Tātad mums, mūsu vēlētāju pārstāvjiem, ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai ietaupītu enerģiju. Vēl es vēlos jums paziņot, ka vēja enerģija, kas ir svarīgs enerģijas avots Grieķijai, Eh, ir saistīta ar eh, lielām perspektīvām manā valstī, arī nākotnē tā būs, īpaši tas attiecas uz salu reģioniem. Un eh, tieši iepriekšējā mēneša laikā mums, kā, man kā vīdes ministram, bija tas prieks atzīt vides pētījums apmēram 17 vēja ģeneratoru par, parkiem, kas paredzēta apmēram 1000 megavatiem. Uh, Un tas mums nozīmē gan investīciju piesaistu, gan arī tas ir apliecinājums politiskai gribai. Un mēs vēlamies tātad, lai šie centieni vainagoties panākumiem, runājot par kuģniecības emisijām. Es jau sacīju, ka šis temats ir sarežģīts, kas mums ir vēl jāskata, un prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai virzīs šo tematu uz priekšu. Un, protams, liela nozīme ir arī bioloģiskās daudzveidi, daudzveidības aizsardzībai. Un eh, te ir runa arī par sugām, kas ir no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Un te ir svarīgi mūsu sadarbība ar trešām valstīm ne tikai kā prezidentūrai, bet arī kā Grieķijai. Runājot par piekļuvi enerģijas avotiem, uh, To pieminēja Anguraks kungs, arī Grieķijas Nacionālajā parlamentā. Par to daudz bija diskusija, taču es negribu šeit tērēt jūsu laiku, pievēršoties tematam, kas vienalga šeit tiek apspriest. Taču energoapgādes trūkums ir svarīgs temats, tikai pieminēšu, ka šeit, tagad Grieķijā, apmēram trīs gadus, mēs īstenojam sociāli jutīgu politiku par eh, neaizsargāto ģimeņu aizsardzību. Šodien Grieķijā 15 līdz 20% no iedzīvotiem ar zemu, zemiem ienākumiem saņem elektroenerģiju par daudz zemāku cenu nekā citas ģimenes. Mēs esam piešķīruši atlaidi līdz pat 40% elektroenerģijai Eh, cilvēkiem, kas īpaši neaizsardzāki, eh, daudz, ģim, daudz bērnu ģimenēm, invalīdiem, eh, ilgu laiku bez darba esošiem cilvēkiem. Tā tad institīvas mūsu valstī jau ir. Vēl vēlos pakomentēt tematu atkritumus. Arī šīs temats ir nodarbinājis Grieķijas Nacionālo parlamentu un vienmēr arī nodarbina mm, jūsu komiteju. Vēlos paskaidrot, ka pēdējo gadu laikā Grieķijas eh, pozīcija šajā jautājumā nav īpaši labvēlīga. Un bijušas arī tiesāšanās Eiropas Savienības tiesā. 2005. gadā mūs, manā valstī bija 1025 atkritumu poligoni, kuros atkritumi tiek ievest bez kaut kādas kontrolas. Šodien ir panāks liels progress. Šodien ir 78 šādi poligoni, kur netiek kontrolēta atkrituma ievešana. Un no šiem poligoniem 40% ir salās, nelielās salās, kur ir 200-300 iedzīvotāji, tātad viņiem ir īpaši grūti šo problēmu risināt. Taču daudz par to nerunājot, gribu sacīt, ka visas eh, šīs darbības ir iekļautas eh, budžetā, mēs virzamies priekš pēc iespējas ātrāk un kad būs izteikta grib no visām pusēm, tad mēs varēsim piešķirt līdzekļus arī sadarbībās ar valsts un privātu sektoru atkritumu <clears throat> pārvadāšana. Florence kungs teica arī par ailuku. Es saprotu jūs bāžas, vēlos norādīt, ka prezidentūra mēģinās panākt vienotu viedokli no visām dalībvalstīm, lai visi šie temati tiktu risināti pēc iespējas drīzākā laikā. Arsenis kungs uzdeva vairākus jautājumus, vispārējais komentārs no manas puses. Grieķija, kā jebkura valsts, vēlas izmantot visus tos iespējos enerģijas avotus. Te es runāju par sauli, par vēju, par eh, ģeotermālo enerģiju, mm, par eh, ogle, oglēm. Mēs vēlamies izmantot visus resursus, kas ir mūsu rīcībā, jo neviena moderna valsts neatstāja kādu resursu neizmantot. Un vēlos arī atgādināt, ka visa Eiropas Savienība kopumā ir atkarīga no fosilo, eh, fosilā kurināmā importu no trešām valstīm. Tas izmaksā milzīgi daudz, un es uzskatu, ka nevar uzskatīt tā vietā, lai eh, importētu no trešām valstīm un eh, saglabājot savu atkarību no tām, tā vietā neizmantot eh, resursus, kas ir dalībvalsts rīcībā. Skaidrs, ka šeit ir jāievēro vīdes noteikumi. Gribu sacīt, ka manā valstī ir pieņemt un uzticam īsteno visus Eiropas Savienības tiesību aktus šai jomā, izmantojot uh, enerģijas uh, avotu nogulsnes, vienalga par ko būtu runa par dabas gāzi vai par kaut ko citu. Estrela skundze, jūs pieminējāt gaidāmo sanāksmi Dienvidu Korejā, Tas ir svarīgs temats. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāiestājas par savu līderu pozīciju bioloģiskās daudzveidzības aizsardzībā. Jo pat uh, eh, sausie ekonomisti, pat tie, kas uh, planētas pastāvēšanu vai cilvēka dzīvi mēro uh, nepielūdzamos skaitļos, pat viņiem ir skaidrs, ka aina ir jāmaina, jo bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīgs ekonomiskais faktors, kas nodrošina labklājību iedzīvotājiem un arī veido jauns darba vietas. Danielis kungs pieminēja, un par to es priecājos, un tas īpaši raksturo uh, valsti, kas uh, ir uh, dzemdējusi jūrniecības tautu. Tā tad uh, Te runa par vidusjūru. Šī ir laba iespēja Grieķijas prezidentūrai ar nākošo gaidāmo Itālijas prezidentūru izcelt ciešā vīzijas pilnā stratēģijā tematu, proti jūras vides izmantošana. Te ir runa par turismu, jūrniecību, uh, transports, enerģētika, paisuma un bēguma enerģijas izmantošana un tā tālāk. Piekrastes vides pārvaldība ir svarīga darbība, kurā visām valstīm, kurām ir piekrasti, ir jāraugās, kā eh, jūtīgās piekrastes zonas attīstība uh, ir apvienojama ar vidas aizsardzību. Es uzskatu, ka Grieķijas prezidentūrai un Itālijas prezidentūrai tas jāuzsver kā laba iespēja izveidot stratēģijas prioritātes, nodrošināt labi attīstītu piekrastes zonu. Okonī kundze, es domāju, attiecībā uz kukurūzes, man šeit jums atbildēju, mēs ļoti labi apzināmies šo tematu. Priekšsēdētāji kungs, eh, cits komentārs es neesmu piefiksējis. Es vēlējos uz katru jautājumu atbildēt atsevišķi, ceru, ka man tas ir izdevies. Noslēgumam vienīgi gribētu sacīt, ka tā kā patiešām mēs esam nonākuši vienā no visizšķirošākajiem Eiropas kontinenta periodiem gaidāms ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tās nav vienkārši vēlēšanas, kurās uh, iedzīvotāji dažus cilvēkus ievēl, kas viņus pārstāvēs Eiropas parlamentā, bet te ir tiešām runa par to, vai mums izdosies Eiropas projektu skatīt pozitīvi, pārvarot krīzi, kas ir ļoti daudzās nozarēs. Es tiešām uzskatu, kā ilgspējības uh, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu negatīvos seku novēršanas temati var rast viss uh, pavērtākās ausis, atvērtākās acis un visaktīvākos prātus tieši Eiropas parlamentā. Tāpēc vēlos no sirds pateikties uh, šīs komitejas katras, katram loceklim, visa komiteja kopumā, un es tiešām no sirds ceru, ka arī nākošais sastāvs būs tikpat eh, pozitīvs. Mēs, kā prezidentūra, ceram, ka mums būs iespēja sadarboties pavisam cieši, lai šajā īsajā mūsu darbības periodā atrisināt pēc, vairāk tā, pēc iespējas vairākus jautājumus. Paldies! Paldies eh, arī par jūsu ļoti jauko galavārdu. Mums jāiet šis Eiropas ceļus, ceļš, jo Eiropa nav problēma Eh, šīs krīzes problēma. Eiropa ir risinājums, to mēs dažreiz piemirstam. Eiropa ir risinājums. Nevis nacionālā sīkvalstu eh, domāšana, bet ciešāka sadarbība. Eh, un jūs jau arī uzrādījāt dažus projekts, piemēram, attiecībā uz enerģētiku. Ja mēs sadarbosimies ciešāk un domājam tālāk pat arī par vidusjūras reģionu, es domāju, tad mēs varam ilgtermiņā nodrošināt labklājību un jūsu valstī, es zinu, ir izdevies jau pārvarēt milzu izaicinājums un vēl arī ir tie daļai jāpārvar, un to varam tikai kopīgi paveikt. Un to teica arī viens manas dalībvalsts pārstāvs, es esmu dažreiz kaunējies par dažiem uh, Vācijas izteikumiem, nevar par tiem atvainoties, jo neesmu pats tos paudzes, bet es dziļi kaunējos par tiem. Uh, un es priecājos uz šo sadarbību nākamos sešu uh, mēnešu gaitā, jo Grieķija ir uh, aizraujoša valsts. Uh, es ne tikai tur labprāt pavadu atvainājumu, bet tā ir viena no dižākām Eiropas kultūrām, un es tātad ceru, ka šī komiteja jūs atbalstīs, brīžiem varbūt arī pabakstīs, lai reformas iekustinātu, pa dažām tādām mēs šodien diskutējām. Uh, Mūsu kopīgais darbs būs aizraujoši vēl jums veiksmi, bet arī e, tātad tiešām, lai paveicas. Un šeit jūs, ministra kungs, vienmēr būsiet e, laipni gaidīts e, viesis ministra mani, maniāti, un paldies vēlreiz par to, ka bijāt šeit.